Dārgie kolēģi, aicinu jūs sākt darbu. Es šeit esmu nokļuvis zināmā, zināmā mērā e, civilnegadījuma kārtā šo pēcpusdienu e, šajā lielajā sēžu žālē. Mēs skatīsim Kariņa kungu ziņojumu un Klevas kungu ziņojumu. Es redzu, kā bija referenti ir klātā, tad dodu vārdu Kariņa kungam. Ņemot vērā atbalsta dienesta kvalitāti. Jums nav jārunā veselu pusstundu. Jā, Klūtis kungs. Deutsch. Vāciski nav tūkojuma. Mūsu draugam Klūtis kungam nav pieņems tūkojums vācu valodā. Vai vācu kabīna mani dzird? Vai jūs varat pieslēgties? Vai tagad ir kārtība? Darbojas? Alles funkcioniet. Viss darbojas lieliski. Labi, Kariņkungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu ar atvainošanos. Pirms septiņām minūtēm mani aicināja, man bija, ir jābūt komisijas uh, ēkā, tāpēc, ka mana valsts ir saņēmusi pēdējo jā no Ekofin pievienoties Eirozonai. Tātad eh, finanšu ministrs un citi no manas valsts tur būs. Un es atvainojos jau tagad, ka nebūšu klāt līdz sanāks beigām. Gozais kungs, es ietaupīšu parlamenta laiku, uzstāsošu tā tikai ar vienu runu, es ar veselām divām. Tātad tagad mana nelielā runa. Like Vēlos uzsvērt vienu svarīgu aspektu, uh, kas manā skatījumā bauda visu mūsu atbalstu. Proti, ja mums Eiropā vajadzīga tikai viena lieta, tā mums vajadzīga vairāk par visu ko citu, tad tā, tās ir investīcijas, kas rada jaunas darba vietas. Nekādas partijas politiķi nevar par to nevienoties, tātad visam piekrīt. Mums ir nepieciešams investīcijas, tātad arī darbvietas, un jābūt ir drošiem uh, spēles noteikumiem, visiem vienādiem. Ja nav vienlīdzīgi spēles noteikumi, Tāda apstākļa nav vienāda dažādiem e, ieguldītājiem, līdz ar to tas liek šķēršus ieguldījumiem. Tāpēc ir pilnīgi loģiski, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšana ir uzskatām par šķēršļiem Eiropas ekonomiskajai attīstībai. Tā tad ir jautājums par to, kas mums ir jāmaina, ko mēs varam darīt ar mūsu likumdošanas um, līdzekļiem. Startautiskais valūtas fonds novērtēja, ka pār par līdz pat 5% no pasaules IKP ir nelegāli iegūti līdzekļi. Uh, varbūt, kas izsaplēs, varbūt nedaudz mazāks, taču tā ir īstam problēma. Ar šo direktīvu, es domāju, un ņemot vērā šos grozījums direktīvē, komiteja dodas pilnīgi un absolūti pareizajā virzienā un manas iesniegtie grozījumi manā skatījumā ir specifiska pievēršanās dažiem punktiem, kas nav pretstatā piedāvātajam variantam. Tātad trīs punkti, kam vēlos pieskarties. Pirmkārt, manā skatījumā tas ir vissvarīgākais aspekts šajās izmaiņās direktīvā. Tam ir saistība ar uh, ienākumu guvēju. Runājot par nodokļu ievācēju iestādēm vai policijām, šīm iestādēm patiesībā ir labāk zināms, kas gūs labumu no uzņēmumiem. Tad, protams, tādā gadiem būtu vieglāk nodrošināt, ka visiem noteikumi ir vienādi. Vai te būtu runa tīri par eh, nu, nodokļu godīgu nomaksāšanu, vai arī par eh, nelegāli iegūtu līdzekļu izmantošanu eh, ekonomikā. Tā tad. Uh, ekonomikai labvēlīga līdzekļu izmantošana ir jānodrošina mainot likumu. Iespējams, ka mums nekad nebūs pilnīgs pārskats, taču manā skatījumā ir svarīgi ievies šo ideju uzņēmumu reģistros. Jāievieš šī ideja, ka ka faktiskie īpašnieki ir tiešām jāievieš šajos reģistros. Vēl viens uh, ieguldījums būtu tāds, ka arī uh, reģistriem būtu pieejama šī informācija. Tātad būtu zināms, kas ir īstenie īpa, faktiskie īpašnieki. Uh, Un tad citas mūsu pieņemtās direktīvas varētu noteikt to, ka šiem reģistriem Eiropā ir jābūt sasaistītiem. Tāda viena dalībvalsts varētu uh, skatīt datus arī citu valsts reģistros. Jā, uzņēmums reģistrēts Latvijā, bet tāpat arī uh, Polijā, tad Latvijas uh, varas iestādes varētu paskatīties arī Polijas uzņēmuma reģistrā, un tad varētu redzēt, ka, piemēram, viens no īpašniekiem e, ir Vācijā, un jūs zināt, kā šīs schēmas darbojas. Tātad ir svarīgi, lai e, parādītos e, faktiski īpašnieki un lai reģistri būtu sasaistīti. Tas atainojas manis iesniegtajā 19. grozīmā, tas ir būtiski. Tas neatrisinās visas problēmas, taču manā skatījumā tas būtu ļoti svarīgs instruments cīņā pret nodokļu nemaksāšanu un pret nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu. Otra lieta ir saistīta ar risku novērtēšanu. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai Eiropas Savienības līmenī risks līdzekļu atmaskāšanai un nodokļu nemaksāšanai tiktu izvērtēts. Tas attiec uz 11. grozījumu. Svarīgi, lai Eiropas Savienības līmenī riski būtu saistīti ar katru nozaru, lai būtu noteikts, kādas ir galvenās grūtības. Dalībvalsts līmenī dalībvalsts eh, raugās uz šiem riskiem eh, vienā veidā un Eiropas Savienībā, tad šis skatījums būtu plašāks. Un ir svarīgi, lai šī informācija arī nāktu no Eiropas uh, līmeņa, ne tikai no dalībvalsts. Vēl viens um, komentārs, kas attiec uz 24. grozījumu jaunās tehnoloģijas. Kas ir uh, kontakts aci pret aci un kas, kāds kontakts par tādu nav uzskatāms? Es domāju, tas, to ir svarīgi apzināties, tad, kad tiek izmantots elektroniskais paraksts. Tas ir drīzāk pielīdzināms uh, kontaktam aci pret aci. Jums ir zināšanas, jūs zināt, ar ko jums ir darīšana. Tehnoloģijas attīstās, Mums nevajadzētu virzīties pret tām, jo tās plaši tiek izmantots. Un pēdējais komentārs. Strādājot pie šiem grozījumiem un pie šīs direktīvas, esmu saticies ar daudziem eh, rūpniecības pārstāvjiem, eh, lobbyiem. Eh, viņi taču arī mūsos klausās. Man bija interesanta saruna ar, ja nemaldos, īrijas Uh, zirgu audzētāju, uh, zirgu uh, sacīkšu asociāciju. Es neesmu saistīts ar šo jomu, taču es zinu, ka šajā valstī tā ir plaši izmantot. Ja nemaldos, ir apmēram 9000 punkti, 9000 tādas vietas, kur cilvēki dodas, uh, lai eh, sadarātu par to, kurš no sacīkšu zirgiem uh, eh, vinēs sacīkstēs. Un nekas tur netiek elektroniski darīts. Un man sacīja, ka naudas atmazgāšanas nolūkiem šis biznes pilnīgi nemāc nav interesants, jo vidēji 90% no nu, katras ieguldītās mārciņas tiek atgūta atpakaļ. Ja mēs paraugāmies uz, uh, um, bez, uz skaidrs naudas ierobežojumu, tad to varētu attīstīt tālāk. Iedomājieties, ka jūs esat uh, naudas apmaskātājs. Un jums patiesībā ir jāmaksā tikai 10% nodoklis, lai legalizētu savus līdzekļus, kā ieņēmumus no derībām šāda veida derībā. Patiesībā 10% ir mazākā likme, kādu jebkurš no mums vispār maksātu. Es nezinu, kurš tad būtu pareizais risinājums, un es katrā ziņā iestādos pret to, ka Eiropas Savienība vērstos pret kādu nozaru, kā piemēram šo, un mēģinātu to pilnīgi izskaust, bet varbūt varētu paredzēt tādu kā reģistrāciju. Um, pie šāda punkta durvīm, es nezinu īsti, bet nu vienkārši jāsako tam, kurš iegūst to lielo vinnestu, kurš no tā vinē. Tātad tāds ir komentārs par komisijas priekšlikumu samazināt to summu, uh, kādai, kādam, kādiem skaidrs naudas norēķiniem ir jābūt pakļautiem kontrolē. Runājot par derību industriju, pats derībās iesaistīties, saka, ka te naudas atmazgātājiem šis biznes nav interesants. Nu, bet ja jūs e, legalizējat tikai 10% no saviem līdzekļiem, tad jau tas e, nav īsti slikti, vai ne? Lūdzu, neizskaudīsim šo parādību, tāpēc vien, ka mēs vēlamies legalizēt, uh, vēlamies, lai ienākumi būtu legāli. Nedarīsim tā, taču paraudzīsimies, kā var samazināt uh, šo naudas atmazgāšanas risku, neradot tādas izmaksas uh, nozarei, ka tā vispār iznīktu. Es te vēl mirklīt palikšu, pēc tam paskatīšos pasēkošim debatēm video Viens no, mūsu as, viens no maniem asistentiem arī seko ar šīm sarunām, un tad piedalīsimies sanāksmēs ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Saka Gozais kungs. Es vēlreiz. Uh, uzsvēršu, ka jūs dodaties prom, uh, lai svinētu to notikumu, ka Latvija, Lat, par Latviju pieņems lēmums iestāties Eiropas, Eiro, Eirozonā. Un tagad vārds nākošajai runātājai. Klevas kundzei, liels paldies! Pēc tam, kad uh, būs notikusi eh, direktīvas prezentācijas, gribu pastāstīt nedaudz par direktīvas kā aizdevēju tehnisko nelielo brālīti, tātad naudas līdzekļu pārskaitījumu pievienotā informācija. Jaunā regula mēģina, mēģina veicināt caurskatāmību visādi veidi naudas līdzekļu pārskaitījumiem, gan dalībvalsts ietvaros, gan pārobežu režīmā. Tiesību sargājušām iestādēm ir jāparedz iespēja elektroniski izsakot pārskaitījumiem, ko izsano krimināli elementi vai uh, noziedznieki. informācija par to, kurš maksā, kurš veic šos pārskaitījumus, ir jābūt tūlīt pieejamai tiesības sargājušiem iestādēm, un arī tas palīdz izsakot eh, teroristu līdzekļiem. Te ir paredzēta ciešāka saikne, tāpat kā iepriekšējā direktīvā, ar starptautiskiem standartiem. Tāpēc mēs mēģinām uzlabot eh, maksājumu izsekojamību nodrošināt, ka Eiropas Savienības ietvars pilnīgi atbilst starptautiskiem standartam, kurus ir noteikusi starptautiskā finanšu darba grupa, kas tika izveidota pagājušajā februārī. Un tā tad savietojot šīs izmaiņas ar starptautiskajiem standartiem, tad viens no mērķiem ir nodrošināt plašu informāciju par maksātāju un arī par saņēmēju. Viss šī informācija tagad tiek reģistrēta. Es pilnīgi piekrītu tam, ka tas ir pareizais veids, kā nodrošināt, ka atbildīgās iestādes gūst to informāciju, kas tam ir nepieciešama. Vēl viens svarīga izmaiņa, lai virzītos prom no riska, to pieminē arī referents. Es atbalstu šo priekšlikumu, taču uzskatu, ka mums ir ļoti svarīgi izskaidrot un stiprināt uh, argumentāciju, kāpēc tā rīkojums. Es to vēlos darīt, sasaistot uh, šo direktīvas pielikumu, kur ir identificēti augsta riska faktori. Būtu platforma uh, eh, pakalpojums sniedzējiem, kas ļautu viņiem uh, stiprināt savus aizsardzības pasākumus. Ja ir kādas aizdomas, tad pamatojoties uz eh, riska identificēšanas mehānismu, bankas var spērt attiecīgus soļus, novēršot šos riskus. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi eh, Eiropas Savienības eh, teritorijā veikto pārskatījumu kontekstā vienot, vienotajam tirgam darbojoties, mēs jau esam pieprasījuši jaunāko detalizēto informāciju. Tāpēc savā ziņojumā arī iekļauj attiecīgu grozījumu šai virzienā. Vēl viena lieta, uz ko gribu norādīt - paskaidrojumi par uh, starpniekiem pakalpojumu sniedzējiem. Stiprināt lomu ir svarīgi jaunajā TTF uh, ieteikumu kontekstā, taču mums jāatzīst arī risks. Abām mm, nodaļām nav tiešas pieejas informācija par maksātāju vai maksājumu, par maksājumu saņemiem. Tāpēc būtu automātiski jāpārbauda informācija, kuras trūkst, un jāizveido attiecīgas stratēģijas, lai to iegūt. Taču es nedomāju, ka lomai un pienākumiem būtu jābūt tādiem pašiem kā reģionālajiem pakalpojumu sniedzējiem. Es uzskatu, ka komisija ir rīkojusies pareizi, stiprinot sankciju sārakstu, arī es par to iestāju. Tomēr man uztrauc uzraudzība un šo sankciju īstenošana, īpaši tādos gadījumos, kad ir runa par eh, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības Es domāju, mēs varam stiprināt abus tekstus, ja attiecībā uz šo tematu tos abus saskaņojam. Un es vēlos, lai tuvākajā laikā komisija mums sniegtu informāciju par uh, šo priekšlikumu īstenošanu praksē. Turklāt es uzskatu, ka padziļināta sadarbība ir nepieciešama arī nacionāla varas iestēm ārpus Eiropas Savienības, lai varētu labāk izvērst sankcijas pārkāpumu gadījumā. Es uzskatu, ka mums vēl ir manevra telpa lai saskaņot šos divus tekstus ar citiem finanšu pakalpojumu tekstiem, piemēram, SIR uh, kredīt uh, reitingu iestāžu uh, ceturto direktīvu, un arī, lai identificētu sankcijas, vēršoties pret naudas atmazgāšanu. Es domāju, es atvainojos, saka Gozē kungs, nedzirdu tūkojumu franču valodā. Mikrofons uh, tika izslēgts. Ā, tagad tas atkal ir ieslēgts. Lielas paldies, saka Gozais kungs. Nobeigumā turpina Klevis kundze. Gribu sacīt, ka valda vispārēja vienošanās par to, ka var rasties milzīgs zaudējumi, ja finanšu sistēmas nav pietiekoši aizsargātas no uh, nelabvēlīgas ietekmes no kriminālo elementu puses un no teroristu puses. Es domāju, īpaši krīzes apstākļos mums ir jānodrošina, lai kriminālā aktivitāte nepadziļinātu mūsu problēmas un arī negrautu Eiropas e, solidaritāti un e, virzību uz pilnīgi ekonomisku atkopšanos. Tas arī viss no mans puses. Paldies! Paldies, Kozais kungs, turpin. Tagad uzklausīsim ānu referents un tad pēc kārtas runās Pēters Zimons. Danke, Vorsitzende, beiden berichterstattern, herzlichen. Jā, paldies abiem referentiem par šo skaidrojumu. No savas puses vēlējos mazliet papildināt. Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit sākt diskusijas par to, cik svarīgi ir šī likumdošanas daļa un cik svarīgi ir aizsargāt finanšu sistēmu, lai to nevarētu izmantot naudas atmazgātāji. HSBC soda nauda 2 miljārdu apmērā naudas atmazgāšanas lietās eh, ir tās lietas, ko Eiropols uzrāda kā paraugus eh, attiecībā uz to, kā noziedznieki izmanto legāls struktūras, lai eh, atmazgātu naudas līdzekļus un ieguldītu viņus zaļajā attīstībā, infrastruktūrā parāda, cik svarīgi, cik uh, eh, aktuāli ir šī tēma. Esam vienisprātis, ka naudas atmazgāšana ir jāierobežo, jāapkaro un jādara viss iespējamais, lai neviens nevarētu slēpties aiz sarežģīti izveidotām uzņēmumu schēmām. Komisijas priekšlikums ir iet pareizajā virzienā, lai izveidotie uzņēmumi, viņiem būtu pienākums atklāt īpašnieks. Referenci ierosina iet soli tālāk, sasaistot uzņēmumu reģistrus. Es iedo, ierosinātu iet vēl soli tālāk kāpēc mums šo aktualizēšanu atstāt tikai dalību valstu ziņā? Kāpēc mēs nevarētu koordinēt, rīkoties savienības līmenī? Darbības jomu un informācijas atklāšanu mēs varētu iestrādāt esošajās, eh, esošajos tiesību aktos un prasīt vienlīdzīgu informācijas sniegšanu pilnā apmērā pieminētais piemērs ar azartspēlēm. Un Klevs kundze pieminēja vienu pusi, kuras stingrāk jārīkojas varbūt, bet ir otra puse, kur mums jāpadomā par izņēmumiem, kur komisija varbūt nav iedomājusies. Uz riska balstīta izvērtēšana komisija tad eh, paredz dalību valstīm iespēju veikt šādu risku izvērtēšanu un vienkāršot eh, šādus pienākumus, ja viņi uzskata to par nepieciešamu. Eh, bet es teiktu, ka jomas, kur kur pamatojoties uz iepriekšēju pieredzi, varbūt var izslēgt šādas prasības. Es minēšu piemēru no savas valsts. Piemēram, valsts loto sistēma. Manuprāt, tur nepastāv nekāda veida nopietni uztverams risks, kā šeit varētu būt kāda iejaukšanās, eh, kas būtu attaisnojama. Vi, vinesti virs 1000 eiro nekad netiek izmaksāt skaidrā naudā. Un Neviens jau arī nezina, cik liela ir šie vīnesti, un to zina tikai loto uh, organizatori un pats laimes saņēmējs. Līdz ar to šeit uh, riska summa ir 999 eiro. Nu, vai tas attaisno šādas pūliņas? Es domāju, ka nē. Un vienmēr ir tad jāuzdod sev jautājums, kas arī šeit vairāk reiz tik pieminēts, naudas atmazgāšanas iespējas, uh, pārpērkot laimējošo biļeti. Un nu, tad ir jājautā varbūt, kurš tad pārdod savu, teiksim, miljonu laimēs, laimēstu uh, biļeti. Kas būtu absolūti legāls, par, uh, apmainot viņu pret kaut ko mazliet lielāku, kas būs absolūti nelegāls. Uh, un kas būtu ļoti grūti pēc tam legalizējams. Man šāds scenārijs liekas ļoti maz ticams. Kurš tad normāls cilvēks pakļaus sevi tādam riskam? Tālāk eh, attiecībā uz īstenošanu pagājušajā reizē jau vairāk kolēģi pieminēja to, ka direktīvas īstenošanas sekmes būs uh, atkarīgs no, no īstenošanas progresa. Šeit mēs redzam, ka ir paredzēts četrus gadus pēc spēkā stāšanās pārbaudīt komisijas sekmes. Par, nu, šobrīd jau mēs e, vēlamies virzīt to visu uz priekšu. Tātad, ja komisija sagatavo šo ziņojumu pēc četriem gadiem par īstenošanas progresu dalību valstī, tad mums šodien jau jādomā e, kas varētu būt saturs šajā ziņojumā, lai dalību valstīm šajā laikā būtu parametri zinām un viņi zinātu, kas vēlāk tiks vērtēts. Eh, merci. Paldies, saka Gozēs kungs. Ņemot vērā 14 cilvēkus deputāts, kas pieteikušies uzstāties, es iedarbināšu chronometru, tātad jums katram ir divas minūtes nevairāk, jo pulksten 16. mūs apmeklēs Slovenijas finanšu ministri. Nitras kungs, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Centīšos eh, šajās divās minūtēs iekļauties, eh, bet eh, gribētu pievērst uzmanību uz Simona kungu teikto, piemēram, šie vīnesti tūkstots eiro apmērā. Jāsaka, vispār šī sistēma nav maz tik tīra, jo uh, Šajā gadījumā mēs eh, nevaram personificēt eh, vinētājs. Un, eh, un dažreiz iet runa tikai, tikai tad, ja, piemēram, tiek um, vinēts tiešām ļoti lielas summas, un tā kā tā varētu daļēji kalpot arī kā sistēma ehm, naudas atmaskāšanai. Bet uh, es eh, gribētu arī pievērst uzmanību grozījumiem. Eh, vispirms vajadzētu harmonizēt definīcijas otrajā pāntā, septītajā punktā eh, kas, ko nozīmē naudas pārvedumi, jo tas netiek nodefinēts, kas ir tiešais debits, piemēram, transakcija, ko inicijē maksātājs. Tāpat arī tas eh, attiecās uz uh, eh, pamat informācijas pieejamības definīciju. Es saprotu, ka SEPA eh, ļauj transakcijas identificēt Eiropas Savienības iekšienē, bet man ir šaubas par šo vienkāršoto informāciju. Es saprotu, ka kas attiecās uz piegādātāju maksājumu pakalpojumu. Ja maksātāja piegādātājs un saņēmējs abi atrodas Eiropas Savienības teritorijā, tad tikai ierobežota identifikācijas informācija tiek pieprasīta, un ļoti bieži bankai ir grūti izsakot, ja tādējādi tiek legalizēti nelikumīgi iegūt naudas līdzekļi, un uh, bieži šādo, tieši ar šādiem mehānismiem tiek finansēts teroristisks organizācijas. Tālāk par šiem 1000 eiro slieksni. Varbūt labāk būtu, ja visas transakcijas uh, tiktu pakļautas regulējumam, ne, nevis tikai tie darījumi, kur kopējā summa pārsniedz 1000 eiro. Tālāk eh, maksājums starpnieks vajadzētu pārbaudīt eh, sniegtās informācijas eh, autentiskumu, jo patreiz es saprotu, nav pietiekami labu uh, mehānismu. Un vēl pēdējais punkts gribētu atgādināt par šo uh, whistleblower mehānismu. Uh, Eh, šāda informācija eh, ļauj konstatēt pārkāpums, bet ļoti bieži eh, bankas tieši slēpj gadījumus, kad caur viņu kontiem tiek atmazgāta nauda. Paldies! Paldies, turpina Gozus kungs. Es atvainojos, ka es te spēlēju lielo cenzoru, taču ir problēma ar to, ka mums nav daudz laika. Aldes vārdā Intvēldes kundze, lūdzu, divas minūtes. Yes, thank you, chair. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi. I, I think, uh, we'll go... <laughs> Protams, ka mēs uh, detalizēti vēl to skatīsim grozījumu iesniegšanas posmā. Līdz ar to viena vispārīga rakstura piezīme. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk apšaubīt uh, pamatojumu, kas tam visam ir pamatā. Uh, Tātad mēs no FETF e saņemam arvien uh, plašāks standarts līgumā, bet uh, kas tad to ir izraisījis? Mēs automātiski pieņemam, ka šādi pasākumi novedīs pie lielākas drošības un ka tie ir absolūti nepieciešami. Varbūt, ka ir, bet nezinu, bet es vēlētos redzēt vairāk pierādījumu, kas to apstiprinātu. Daži no mums ir diezgan skeptiski noskaņot jau vairākus gadus, bet uh, visu, ko esam uzzinājuši pēdējās nedēļās par to, cik lielā mērā iedzīvotāji tiek uzraudzīti, mums visiem vajadzētu būt vairāk skeptiskiem un kritiskākiem. Tas nenozīmē, ka es uzreiz esmu pret jebkādiem priekšlikumiem šai jautājumā. Es vienkārši gribu redzēt pierādījumus, ka tas tiešām ir nepieciešams. Visi šie pasākumi kaut ko maksā. Faktiski reāli maksā bankām. Jauns administratīvs sloks, kuram, eh, kurš nozīmē to, ka bankām ir jāpilda papildus noteikumu un daļai iejaukšanās arī privātums sfērā iedzīvotājiem. Tā kā mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka šie, pakalp, ka šie pasākumi ir absolūti nepieciešami Personīgi es uzskatu, ka ja mēs liekam komerc uzņēmumiem ievākt datus policijas uzdevumā, tad tā jau ir tāda neskaidrā zona, pelēkā zona. Mēs kā ārpakalpojumu nododam izpildēji policijas uzdevumus. Es domāju, ka viņiem ir jāievāc informācija, respektīvi bankām, tikai par, inform par to, kas saistīts ar viņu tiešo darbību. Piemēram, es varētu noteikt eh, personāla datu uzglabāšanas periodus. Es domāju, ne, nezinu, vai tas ir eh, ekon komitejai jārisina. Tas to var risināt citas atbildīgās komitejas. Tāpat arī diez vai mums ir jānosaka tas, kas ir risks un to, kas ir aizdomīgs darījums. Ne jau ekon komiteja ir tā, kas tagad noteiks definīciju aizdomīgiem darījumiem. Es labprāt saprastu vairāk, kāpēc mēs e, akli sekojam līguma dotajām iespējām. Paldies! Dor Paldies, Torvalds kungs, lūdzu! <coughs> Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties referentiem par šo ziņojumu un par vairāk būtisku e, jautājumu aktualizēšanu, kur komisijas priekšlikumu var uzlabot. Šeit ir runa par tādu pasākumu kopu, kas ir ļoti svarīgs. Mēs jau dzirdējām par īrijas zirgu sacīkšu derību un dzirdējām arī par pensionāriem, kas izmanto azartspēļu automātus Somijā. Bet eh, šeit varētu būt arī pretējs efekts panākts ar šo regulējumu, padarot lietas sarežģītāks. Mums ir jāgarantē arī vienotā tirgus pabeigšana digitālajā jomā. Un, un atzinīgi vērtē ideju par šo uzņēmumu reģistru sasaistīšanu, bet mums ir jāizvairās no kompetenci pārklāšanās. Tāpat ir arī jāaizsargā iedzīvotāju tiesības uz privātumu Tā, protams, ir data aizsardzības joma, kas mums ir jāņem vērā ne tikai šeit, bet arī citās komitejās. Kopumā komisijas priekšlikums ir atbalstāms, es atbalstu arī referentu priekšlikumu risku izvērtēšanai. Te būtu droši vien jārunā, vai eh, tas ir jādara katru otro vai katru trešo gadu. Kopumā riska analīze droši vien jāveic ir sākumā, visiem vienā līmenī, un tālāk tad atbildība atgrieztos dalību valstīm. Un, ja tās atrod kaut ko vai identificē kaut ko, kas palielina risku, tad tām jābūt spējīgām stiprināt savus procedūras. Ar to es arī būšu iztērējis savus divas minūtes. Paldies! Got... Paldies, saka priekšsarētāji! Vai kāds ir Dieter Berens vietā. Jā, nu varbūt mēs varam izmantot šo iespēju un dot vārdu Juditai Sargentīnī, kas ir referente Libe komitejai. Priekšsarētāji, es varbūt varu tad izteikšos šobrīd un jūs tikmēr padiskutēsiet, kāda ir procedūra. Tā nav man darīšana. Vai es drīkstu šobrīd? Jā, tā arī dariet, saka priekšsarātāji. Es došu vārdu Libe referentē beigās, tad viņai būs vairāk iespējams pateikt, eh, balsoties uz visu dzirdēto. Jūs lūdzu tad eh, runājat šobrīd kā N referents. Jā, labi, es ļoti uzmanīgi centīšos neiejaukties Libe komitejā, mēs kā zaļie to cenšamies ļoti ievērot. Vispirms es vēlētos norādīt par visu šo naudas atmazgāšanas jautājumu, cik tas svarīgs ir. Tas ir ekonomikas jautājums, šī joma aizvien pieaug. Tāpat ir nepieciešams runāt arī par dažādu problēmu apjomu, tāpat arī īstenošanas izmaksas, lai kontrolētu to visu, bet jāskarās arī, lai Um, izvairītos no tā, ka tiktu pārkāpt šis vienlīdzīgi noteikuma princips. Tātad, ja ir daļa no tirgus, kas ir oficiāli un ievēro noteikums, un tad ir otra daļa, kas neievēro noteikums un neoficiāli, šeit nekā nevar būt runa par, um, par godīgu konkurenci. Es neiedziļināšos krimināla lietas aspektos, tas, lai paliek Libe komitejai Protams, ka ir e, daži pārkāpumi, krimināli noziegumi, kur ekonu komiteja tiešo veidā iesaistīt, piemēram, izvairīšanās no finanšu tirgus noteikumu īstenošanas un krāpšanās e, nodokļu jomā. Bet kā ekonu komiteja mums ir, protams, e, svarīgi šie jautājumi un šīs jomas apsvērumi vai aplēses, kā Līnces profesors ir veicis, kad uh, šī pelēkā zvona ir vienkārši milzīga. Mums tas jāuztver ļoti nopietni ekonu komitejā. Kas attiec uz referentu ziņojumu, vēlos pieminēt dažas svarīgākās lietas. Es domāju, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem, un šeit mēs varam piekrist, ir nevis runa par to, ka ir nepieciešams eh, aizvien jauns noteikums eh, noteikti, bet eh, labāk īstenot esošos. Un Un tā ir viena no jomām, kurās, e, kurā Eiropas parlamentam būtu skaidri jāpauž, ka nepietiek tikai rakstīt jaunas noteikums Eiropas līmenī un pēc tam nerūpēties par to, vai dalība valsts tiešām tos īsteno. Man ir vēl ziņojumi arī ir balstīti uz tādu apšaubāmu metodiku, bet esam redzējuši Kiprā, kas notiek, ja vienkārši pārbauda Ne tikai vai noteikumi ir iestrādāti likumdošanā, bet kāda realitāte vai tas, ko viņi ikdienā dara, atbilst likumdošanā noteiktajiem. Un tur Eiropai jādara viss iespējamais, un es domāju, ka ziņojumu varētu pastiprināt šajā aspektā, izmantot uzraudzības aģentūras lai nodrošinātu, ka mums ir spēkā tiešām stingri noteikumi realitāte. Es esmu ēnu referents un es, es, es runāju par diviem. Tā, labi, saka priekšsēdētāji, ja, ja jūs varat četras minūtes tad izmantot lūdzu. Jā, tā tad ziņojumā es īsti nesapratu, kāpēc referents ierosina ierobežot sankciju aprēķinu tikai uz meitas uzņēmumiem tas e, būtu gan kā uzaicinājums ierobežot maksimālās izmaksas, radot mākslīgas meitas uzņēmumus, lai varētu izsargāties no potenciālām sankcijām. Nu, tas man neliekās loģiski. Tāpat e, attiecībā uz īsten, īstenošanu Eh, kāpēc tai jābūt tik garai, es īsti nesaprotu. Tāpat arī mums nopietni jāpaskatās ar spēļu joma. Un tur nevajadzētu tik daudz nošķirt, vai tas notiek internetā vai nē, bet vai pa, pastāv naudas atmazgāšanas risks, tam ir jābūt uh, tam galvenajam atskaits punktam. Paldies, saka priekšsēdētāji. Uh, Stražekungs divreiz četras minūtes tālāk, acīm redzot. Madam Chair, uh, well, when, when I'm... Paldies, priekšsēdētāji. Kādu ieklausos šajās debatēs? Un, kad domāju par visu ēnu referentu nostājām, tad ECR grupas nostāja neatšķiras Un es savu stāšanos varu padarīt pat vēl īsā, jo Sofijas Infeldes kundze jau pauda manu pirmo komentāru, un pats Svens Gīgolds pieminēja ko tādu, ko es sākotnēji vēlējos sacīt. Taču ļaujiet man uzsvērt dažus punktus. Pirmkārt, mums nevajadzētu būt apmārtiem ar šo ideju, ka visi, kas darbojas finanšu tirgū, mēģina krāpties vai atmazgāt nelegāli iegūtas līdzekļus. Pašreizējā situācijā, ekonomiskajā situācijā mēs aicinātu sagatavot tādus tiesību aktus, kas ņem, ņemtu vērā ko tādu, ko es dēvētu par ļaujiet uzņēmumiem darīt savu darbu. Tātad mums nebūtu jārada tāda tiesība akti, kas kaitē uzņēmumiem, radot š, ne, nevajadzīgus šēršļus. Jaunu tiesību aktu izveidas vietā būtu vērts uh, uzmanīgi pasakot tam, kas notiek ar pašreizējiem tiesību aktiem, kā tie tiek īstenoti. Svarīgi ir saglabāt pašreizējos tiesību aktus un rūpīgi tos īstenot. Tas tā būtu pirmais punkts. Otrais punkts. Ataino tieši to, ko savā ievadrunā sacīja Kariņa kungs. 5% no pasaules IKP, pamatoties uz starptautiskā valodas fonda aplēsēm, uh, ir baiss skaitlis, bet vai tiešām tas atbilst īstenībai? Tā ir tikai aplēse, tikai viens skaitlis. Un mums vajadzētu iegūt plašāku informāciju, kas ir nepieciešama pašreizējiem procesam - nacionālie reģistri. Informācija cīnoties pret eh, nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu ir būtiski svarīga. Līdz ar to Nacionālo reģistru loma reģistru turētāju loma, kam ir pienākums sniegt informāciju par pārobežu aktivitātēm, ir ārkārtīgi svarīga. Esmu gandrīz par to, uh, ka Kariņa kungs arī atzina, ka savstarpēji saistīta reģistra arī neatrisinātu visu problēmu. Jaunās tehnoloģijas. Jā, tas ir pēdējais punkts no manas puses. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, mums ir jāatzīst, ka jaunās tehnoloģijas turpinās attīstīties. Jo harmonizētāks un jo regulētāks būs šis process, jo vairāk tajā iesaistīsies arī jaunās tehnoloģijas. Dažkārt, lai pārvarētu jaunos tiesiskos šēršļus. Tie ir tikai daži komentāru no manas puses, bet būtībā mēs piekrītam šai nostāju. Paldies, saka Lutsfords kundze. Un tagad teoretiski vēl četrām minūtēm ir vārds Jurganam Klūtam. Lūdzu. Tanka. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es domāju, ka es to daudz īsāk varu paspēt izdarīt. Lielākais no manas, ko es būtu vēlējies sacīt, jau tik sacīts. Es domāju, ka mēs lielākoties varam vienoties, ka krapšanas ar nodokļiem un naudas eh, atmazgāšana ir maksimāli jāapkaro. Tāpat laikā eh, jāsaglabā arī samērīgums. Vienmēr mēs dzirdam atkal un atkal no patērētājiem sūdzības, ka banku regulējumu, bankas izmanto eh, naudas atmazgāšanas regulējumu, lai atteiktu kādu kontu atvēršanu Tātad to vienmēr mums atkārto patērētāja tiesība aizsardzības iestādes, ka mums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību tam, lai nepavērtu durvis, ļaujot, lai bankas dara kaut ko tādu, ko mēs nemaz negribam. Divi piemēri, uz ko vienmēr tiek norādīts. Viena problēma ir saistīta ar Lielbritāniju. Tur bankas uzstāja, ka ja kāds vēlas atvērt kontu, viņam jābūt ir dzīvesvietēji apvienotajā karalistē. Un tas norāda uz to, ka mums ir nepieciešams harmonizēt pasākums eh, naudas atmazgāšanas apkarošanai visā Eiropā, jo savādāk ar iekšējo tirgu īsti labi neveiksies mums tad attiecīgi mēs nonākam pie tāda regulējuma, ko mēs īsti nemaz nevēlamies. Otrs punkts, uz ko vajadzētu norādīt, uz to arī norāda patērētāja tiesība aizsargi aizstāvju Francijā. Ir bijuši gadījumi, kad bankas atsaucoties uz uh, noteikumiem Eh, naudas atmazgāšanas apkarošanai bankas ir ievākuši personāla informāciju, kas vēlāk pēc tam izmantot reklāmas sūtīšanai. Nu, tas tāds ļoti saudabīgs veids, kā eh, īstenot noteikums naudas atmazgāšanas apkarošanai. Tāpēc mums vajadzētu iekļaut regulējumā arī normas, kas neļautu šādi eh, ļaunprātīgi, es teiktu, izmantot šos noteikumus. Tas arī galvenais, ko es vēlējos sacīt. Un noslēgumā mēs atkal atgriežamies pie brīvā tirdzniecības nolīguma jautājumu. Un no naudas atmazgāšanas apkarošanas viedokļa varbūt būtu prātīgi arī šai brīvā tirdzniecības nolīgumā iekļaut attiecīgas normas uh, Nu, maz jau jēgas, ja mēs šeit iekšēnē tikai spriežam, kā cīnīties ar naudas atmazgāšanu, bet tāpat laikā, ja mēs to uh, neiekļaujam eh, no, brīvās tirniecības nolīgumos ar citām valstīm, nu tad uh, tam būs maz jēgas. Tā, tās bija mans piezīmes. Paldies. Yes, I've had... Paldies. Jā, es eh, dzirdēju dažas eh, interesants eh, debats, kad gāja runa par to, kas gribēja iet un atvērt savu bankas kontu, un tad man ko, ko tik neteica, kas no manis ir vajadzīgs, un es teicu, nē, nevienmēr šī informācija jums ir vajadzīga. Tālāk par Judīta Argentīnī. Mēs esam jau pārsnieguši mums atļauto laiku, bet komisija ir lūgusi vārdu. Un Tad es došu vārdu tagad Judītei un pēc tam komisijai. Paldies! Man šķiet, ka šī jūsu piezīme par to, ka jums, kad vēlēties atvērt bankas kontu, nācās parādīt ļoti daudzus dokumentus, ir pamats šīm debatēm. Tagad kad, kad mēs domājam, ka Libe un Ekon būs eh, dalījis kompetenci par 51. pantu, Man ir prieks būt šeit un debatēt ar jums par šo direktīvu. Es domāju, ka ekon komitejai galvenais jautājums ir iekļaut šajā direktīvā nodokļu noziegums, jo uh, eh, TFT nav definīcija par uh, nodokļu noziegumu. Uh, Un tad ir jautājums, vai tiešām mums ir pietiekami efektīva likumdošana, kas ļauj cīnīties ar nodokļu noziegumiem. Un Gigoldkungs jau runāja par to, vai tiešām mēs īstenojam visu, ko mēs paši esam pieņēmuši. Un ja mēs nenoprecizējam, kas tad ir nodokļu noziegums, tad um, mēs nevaram runāt par pietiekamu. Um, saskaņotību, jo dažās valstīs, piemēram, nodokļu nemaksāšana netiek uzskatīta par noziegumu, bet par administratīvu pasākumu. Nu, tā, tā jau mēs neko nepanāksim. Vai mums izdosies nodefinēt atšķirību starp krāpšanos ar nodokļiem un nodokļu noziegumiem. Krāpšanās ar nodokļiem ir nodefinēta, nodokļu noziegums nav. G20 nolēma pieprasīt dalībvalstīm rīkoties un cīnīties pret nodokļu noziegumiem, bet mēs varētu runāt arī par automātisku informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm par šādiem nodokļu noziegumiem, bet man šķiet, ka mūsu parlamentam ir pienākums tiešām izrādīt stingrību jautājumā par um, nodokļu noziegumiem. Un es tiešām gribētu aicināt ēnu referentus uh, tuvāk papētīt šo jautājumu. Tālāk jautājums par to, kas ir, kāda riska vispār ir un kurš definē šos riskus. Mums ir Eiropol pieminēta šajā direktīvā, Eiropas centrālā banka minēta um, uzraudz, vienotais uzraudzības um, veidojums un tā tālāk. Bet kurš kontrolē Eiropol, piemēram, un Eiropas uzraudzības iestādes, jo mēs cīnamies ar noziegumiem, izmantojot informāciju, kas nevar tikt pārbaudīta. Kā mēs varam zināt, ka mēs darām pareizo lietu? Intveltas kundze, tāpat kā arī citi ēnu referenti, pieminēja datu aizsardzības jautājumu naudas uh, atmazgāšanas kontekstā, un es domāju, ka mums tiešām ir nepieciešami efektīvi instrumenti, lai cīnītos pret nodokļu noziegumiem, tajāpat laikā ievērojot datu aizsardzības prasības. Eiropas datu aizsardzības uzraugs šodien pateica, ka šī likumdošana neatbilst datu aizsardzības prasībām. Tas nozīmē, ka banka vai cita finanšu institūcija nezin, kam tad klausīt, vai viņiem ir jā, jāskatās uz datu aizsardzības direktīvu vai likumdošanu, uh, naudas atmazgāšanas apkarošanai. Finanšu investīciju uzraudzības institūcijas dalībvalstīs, piemēram, nevar izmantot to informāciju, ko var izmantot policija, un tās atšķiras eh, dažādās dalībvalstīs. Katrā ziņā var iznākt tā, ka mēs pavadīsim savu laiku tiesās, Un visbeidzot, priekšsēdētāji, gribu pavaicāt, kā mēs varam efektīvi darboties, ja ir 28 dažādi nodokļu režīmi. Un šajās dalībvalstīs katra institūcija, katra banka, katra azartspēļu organizācija tām ir savu priekšstatu par to, kas ir risks. Un ja vienā valstī kaut kas ir risks un citā nav, tad kā mēs varam cīnīties ar naudas atmazgāšanu pārobežu gadījumā, pārobežu kontekstā. Un es domāju, ka patreizējās likumdošanas normas nav pietiekamas. Un pēdējais komentārs. Priekšsēdētāji atņēma mikrofonu runātāji. Uh, Es atvainojos, bet es došu, jā, es došu vārdu jums vēlreiz. Tātad uz risku balstīta pieeja. Ikvienam, kurš Ik viens, kurš darbojas eh, šajā nozarē, saka, ka pieeja, kas balstīta uz riska izvērtēšanu, daudz efektīvāka. Bet man ir jautājums, kurš tad izvērtē šo risku? Un es gribu teikt, ka pat riska novērtēšana balstās uz normām un noteikumiem, jo ir nepieciešami noteikumi un normas par sliekšņiem, par pamatprasībām, atbilstoši kurām konti tiek atvērti vai slēgt. Protams, uz risku balstīta pieeja ir saistīta ar profilu izpēti, bet šeit mums ir jābūt piesardzīgiem, lai nepārkārt likumdošanu par datu aizsardzību. Priekšsēdētāji, jā, mums diemžēl komisijai vairs laika nav, jo, ne, divas minūtes man ir ko dot komisijai, jo pēc tam nāk uh, ministrs. Lūdzu, komisijai vārds. Paldies, priekšsēdētāji, centīšos izteikties uh, tieši un īsi. Tātad vispirms gāja runa par naudas atmaskāšanas apjomu kvantificēšanu un tik runāts par to, ka tiek izmantota pieeja, ko noteica starptautisko standārtu noteicējs, un, protams, ir ļoti grūti aplēst, cik efektīva kopumā ir šī sistēma un vienīgais veids, kā uh, to izvērtēt, ir pavaicāt, kas notiktu, ja šīs sistēmas vispār nebūtu. Un mums šķiet, ka mēs esam ieviesuši noteikums par samērīgumu, lai mēs mm, neizturētos pret visiem uzņēmumiem vienādi, ņemot vērā to atšķirības. Kas attiecās uz uh, patieso īpašnieku reģistriem, mēs neesam direktīvā to ierosinājuši, jo nav tā, ka mēs esam pret šādiem reģistriem, bet mēs uzskatījām, ka svarīgāk ir koncentrēties uz informācijas avotu un saņemt šo informāciju maksimāli precīzi un saulēcīgi. Un noteikti pienākumu uzņēmumiem iegūt šo informāciju un to saglabāt tālāk par azartspēļu nozari. Šeit ir uz risku balstīta pieeja, un šo principu mēs piemērojām eh, visai azartspēļu nozarei. Tā ir pieeja, kas paredz plašu definējumu, tajā pat laikā dod manevrēšanas iespējas izvērtēt riskus atšķirīgi dažādās azartspēļu nozars jomās. Kas attiecās uz normu efektīvu piemērošanu, šeit uzmanību būtu jāpievērš esošajam procesam starptautiskajā līmenī, ko ir izstrādājusi finanšu darba grupa, un jaunā pieeja viņu darba ceturtajā raundā būs vairāk tieši balstīta uz efektivitāti attiecībā uz datu aizsardzību. Mēs apzināti izvēlējāmies ierobežot normu skaitu, kas tiek piemērot šajā direktīvā attiecībā uz datu aizsardzību, jo naudas atmazgāšanas eh, direktīva vispārīgāk iekļaujas direktīvas jo, darbības jomā par personas datu aizsardzību. Un tād, tādēļ mēs ļoti cieši konsultējāmies ar mūsu kolēģiem no uh, Justice ģenerāldirektorāta un vēl pavisam īsi. Uh, attiecībā uz referenta vēlmi redzēt uz risku balstītu pieeju šajā regulā, lai tā, lai tā tiktu noprecizēta, mēs saprotam, ka šeit varētu būt zinām neskaidrība. Patreiz tomēr gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka ir paveikts ievērojams darbs. Tad, kad tika sagatavot pirmā regula, ko izstrādāja Eiropas Banku uzraudzības iestāde un tur viņiem ir arī vadlīnijas, tā kā varbūt tās varētu izmantot. Tālāk par starpnieku lomu. Mēs akceptējam to, ka viņu loma ir savādāka un izvērtēsim šo piedāvājumu, šādā, šo priekšlikumu tieši šādā kontekstā. Vispēcot par Eiropas iekšējo sistēmu, ka to varētu būt grūtāk uzraudzīt ar SEPA sistēmu, tātad Eiropas maksājuma sistēmu. Man šķiet, ka tas ir ļoti labs risinājums Eiropas līmenī, un mēs zinām, ka dalība valsts un finanšu nozara pati ļoti cieši pieturs pie šīs pieejas. Paldies! Paldies! Tātad esam debats noslēguši, un es patreiz nevaru pateikt, kāda būs tālākā procedūra, bet kaut kāda noteikti būs eh, termiņš grozījuma iesniegšanai, vai arī tiks eh, paredzēts jauns termiņš jaunu ziņojumu sagatavošanai. Patreiz šis termiņš ir 18. jūlijas, groz, tad termiņš grozījuma iesniegšanai. 18. jūlijas ir termiņš grozījumu iesniegšanai, vismaz pagaidām. Ja vien jūs nesaņemat kādu citu informāciju. Paldies pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir dialogs par ekonomikas jautājumu viedokļu apmaiņu ar Slovenijas finanšu ministru Urošu Čuferkungu lūdzu. Right. Okay, I've got uh, two pages of notes here that I'm not going. Labi, manā rīcībā šeit ir e, divas lapas puses, es visu tās nenolasīšu, bet nu esmu ļoti gandarīta sveikt mūsu vidū Slovenijas finanšu ministru. Es esmu sveicināts šajā dialogā par ekonomikas jautājumiem, taču man ir vēl jānaklē ar vienu paziņojumu. Man ir jāinformē deputāti, ka papildus šim ekonomikas jautājumiem veltītiem dialogam ar Slovenijas finanšu ministru pirms vairākām nedēļām nosūtīju uzaicinājumu arī vēl citai dalībvalsts, citām dalībvalstīm - Francijai, Maltai, Portugālei, Franc, um, Luksemburgai un Lietuvu un Spānijai piedalīties šai dialogā. Tā tad Spānija, Francija, Luksemburga. Uh, vēl nav apstiprinājusi savu līdzdalību. Portugāle vēl vispār nav atbildējusi. Un tikmēr ir mainījies finanšu ministrs. Iespējams, ka tad tas aizņems nedaudz ilgāku laiku, un līdz ar to man ir jānosūta arī jauns uzaicinājums. Es aicinātu visas šīs dalību valstis ierasties uz dialogu par ekonomikas jautājumiem mūsu komitejā un sniegt savu ieguldījumu debatēs par politikas jautājumiem. Kā parasti dot vārdu tad ministram tagad? Desmit minūtes maksimālais laiks. Cerams, ka jums tas izdosies. Un pēc jūsu ievadvārdiem parastie jautājumi un atbildes parastajos piecu minūšu. Uh, ietvaros. Tad deputāti jums uzdos jautājumu, tad jums būs laiks atbildēt to. Lūdzu, ministrs, jums paldies priekšsēdētāji. Esmu gandarīts būt šeit uh, uzaicināts un var apstiprināt, ka mana valsts arī interesēta ekonomiskas politikas jautājumus. Es biju nodomājis ievadvārtos izstāstīt par ekonomisku politiku, kas balstās uz trījiem punktiem. Varbūt es varētu pastāstīt par ekonomisko situāciju, kas pašreiz valda Slovenija par trījiem darbības pilāriem, uz kuriem tā balstās. Un tad varbūt varētu veltīt laiku, stāstot par otro pilāru īstermiņu prioritātēm, pie kurām tagad strādājam. Runājot par ekonomikas Slovenijā, par ekonomisko stāvokli, mēs saskaramies ar situāciju, ka pēc piecu gadu uh, neizteiktas izaugsmes, dažkārt tā vispār nebija uzskatām par izaugsmi. Ekonomiskā lejupslīde drīzāk tāda tā bija, mums bija jārīkojas ātri. Mēs esam piedzīvojuši, ka mūsu parāds 55% tas ir kā nav skatāms par augstu, tad 50% no IKP pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis taču mūsu darba izmaksas vēl nav pieaugušas. Tas nozīmē, ka struktūrālās pielāgošanās krīze vēl nav notikušas. Un tomēr Slovenijai eh, ir labs makroekonomiskais stāvoklis, ja paraugāties mājokļu nozari, tad eh, parāda apjoms šai ziņā ir mazākais Eiropas Savienībā. Uh, un arī um, valsts parāds ir zem vidējā rādītāja Eiropas Savienībā. Taču pastāv līdzsvar trūkums korporatīvajā nozarē. Mums ir daudz uzņēmumu, kas uh, ir parādā, un tas arī atainojas banku nozarē. Šī lieta ir jāņem vērā, kad strādājam pie pārskat politikas izstrādes. Pēdējo piecu gadu laikā mums patiesībā nebija nekāda efektīva politika. Mēs, protams, esam veikuši izmaiņas institucionāla līmenī, lai sakārtot situāciju. Tā, lai mēs varētu adekvāti un ātri pielāgoties ekonomiskai krīzē. Taču, ja paraugāmies atpakaļ, tad esam secinājuši, ka ir spērt soļi pagātnē. Pensiju reforma noris, ir norisinājusies, darba reforma norisinājusies un arī fiskālā konsolidācija. Um, tiek īstenot, taču darbs ir jāturpina. Esam sev noteikuši trīs ekonomiskās politikas pīlārs. Pirmais pīlārs - kā mainīt lēmumu pieņemšanas procesu. Mēs sacījām, ka vēlamies strādāt pie uh, referendumu tiesību aktiem. Mēs redzējām, ka dažs lēmums ir bloķējis referendums, un tas attiecās uz likumdošanas mainīšanu konstitūciju. Mājā paredzēja palielināt um, um, griestus, um, sākot no kuriem tad var īstenot referendumu reformu gadījumā. Vēl ir viena lieta, pie kuras mums vairāk jāstrādā pie balsošanas sistēmas Slovenijā. Mums ir daudz dažādu parlamentāro partiju, mums ir lielu koalīciju valdību, un parasti šīs koalīcijas ir nestabils, to esam pieredzējuši pagātnē, un tas nozīmē to, ka, ja vēlamies, lai ekonomiskā politika būtu saskaņotāka, ilgstošāka, tad mums ir jānodrošina arī stabilāka valdība. Ceturtais likuma pieņemšanas procesa pīlārs ir korporatīvā pārvaldība. Mēs esam piedzīvojuši, ka Slovenijā korporatīvā pārvaldība nebūtu nav lieliski, gluži otrādi, tātad mums ir jāmaina veids, kā mēs pārvaldām mūsu uzņēmumus. Tātad visi šie četri elementi arī ir jāsasaist lēmumu pieņemšanas procesā. Otrais ekonomikas politikas pīlārs ir īstermiņu pasākumu ekonomikas stiprināšanai. Tagad esam nonākuši tādā situācijā, ka pēc piecu gadu uh, ekonomiskās lejupslīdes mums ir jāpievērš uzmanība izaugsmes stiprināšanai no vienas puses un fiskālās, fiskālajai konsolidācijai no otras puses. Vairāk par to runāšu nedaudz vēlāk. Šis otrais pīlārs būtībā ir tas pīlārs, kuram pievēršam uzmanību tagad īstermiņā. Mums tas jādara ātri, efektīvi, lai varētu tad pievērsties ilgtermiņa un vidustermiņa mērķiem. Nevar strādāt pie uh, vidustermiņa un ilgtermiņa reformām, ja vēl nav īstenotas īstermiņa reformas. Trešais pīlārs attiecas uz ilgspējīgu izaugsmi ilgtermiņā. Te ir runa par ekonomikas konkurētspējas veicināšanu, par tādu noteikumu izveidi, kas nodrošina ilgspējīgu izaugsmi. Tad mums ir nepieciešama efektīva tiesu sistēma. Mums ir jādara vairāk darba tirgū, mums ir jāstiprina āti arī valsts sektors un arī jāizteno uzlabojumi veselības aprūpes nozarē un vides jomā. Pievēršoties otrajam pīlāram, esam noteikuši divas ekonomiskās prioritātes. Pirmā prioritāte ir izaugsmes veicināšana, ko mēs ar to saprotam. Mums ir tātad jātīra banku um, um, rādītāji, būtībā tagad tiek likti šēršļi banku spēja pašām sevi finansēt un aizdot līdzekļus uzņēmumiem. Mums ir jāsabalansē uzņēmumu nozare, mums ir jāprivatizē gan uzņēmumi, gan bankas un citi uzņēmumi, kurs, kur līdz šim ir valsts pārvaldē. Un runājot par īstermiņu, ir arī jāuzlabo šis un tas korporatīvajā jomā. Runājot par um, parādiem, mēs esam izveidojuši slikto banku BMC. Gatavojam likumus, mēs sadarbojamies ar Eiropas Savienību, tāda bankas, eh, Slovenijas banka sadarbojas ar pārskaitījumu likmju noteikšanu ir neievēlēti izpildirektori un citi direktori šajā uzņēmumā. Tie visiem ir starptautisku ekspertu kvalifikācija, viņi ir neatkarīgi. Un tagad jau esam sākuši veikt pārskaitījumus uz slikto banku. Tagad iesa esam iesaistījušies mm, vērtspapīru kvalitātes izvērtēšanā un lai uh, panāktu pilnīgo jā no Eiropas Savienības iestādēm, tad mums ir jāpārskaita šie vērtspapīrs BMC. Mēs līdzsakus tam īstenojam privatizāciju. Mēs esam izveidējuši pirmo sārakstu 15 uzņēmumiem, kurus paredzēts privatizēt cit, attiecībā uz citiem uzņēmumiem vēl nepieciešams parlamenta lēmums, tam parlamentam ir jāapstiprina šis privatizējumo uzņēmumu saraksts. Esam sagatavojuši šo sarakstu apmēram pirms mēneša, un šis saraksts tika apstiprināts pirms apmēram divām nedēļām. Un tagad sāksim īstenot šo nodomu. Mēs arī strādājam pie Slovenijas valsts holdingu pārstrādāšanas. Tad šis ir valsts uzņēmums. Ehm, paredzēts to privatizēt. Un, ehm, ja panāksim vienošanos, tad privatizācija notiks augusta vidū. Un tur būs paredzēta vesela stratēģija, kura uh, va, kurš valsts uzņēmums tiks privatizēts un kā tas norisināsies. Otrā ekonomiskā prioritāte attiec uz fiskālo konsolidāciju. Šai ziņā esam pieņēmuši lēmumu samazināt arī turpmāk deficītu. Mēs zinām, ka Slovenija ir neliela atvērta ekonomika, ilgtermiņā Ilgspējai šī konkurētspēja ļoti svarīga, tātad mums ir eh, vairāk pasākumu jāveic izdevumu ziņā. Un eh, šie pasākumi tiek aplēst apmēram 1 miljārda eiro apjomā, tas ir apmēram 3% no IKP. Un šie pasākumi skars divas trešdaļas no izdevumiem un vienu trešdaļu no ienā, ienāmumiem. Un šis pasākums ir jāizvērš šī gada, līdz šī gada beigām vai līdz nākošā gada sākumam. Nu, jāpieņem šie pasākumi jau šogad, neatkarīgi no tā, vai tie stātos spēkā šai gadā vai nākošgad, tā lai varētu izvērst fiskālo konsolidāciju. Un ir vēl viens mērķis, ko esam izvirzījuši fiskālās konsolidācijas ietvaros, ir runa par valsts parādu mm, Mums parāds ir tie 55% no IKP. Mēs zinām, lai uzlabotu izaugsmi, pārstruktūrētu korporatīvo nozari, mūsu valsts parāds palielināsies, taču pēc tam mēs vēlamies samazināt valsts parādu līdz līdzinējuma apjomam un tāpēc mēs ceram, ka privatizācija mums palīdzēs nonākt atpakaļ līdz tam līmenim, kas ir tagad. Es domāju, iesākumam šī informācija ir pietiekama, un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu. Paldies! Um. Jā, paldies! Tagad jautājumu Žanpols Gozēs, Eiropas Tautas partijas vārdā. Merci, madame la, Merci, madame prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministra kungs, esat sveicināts šai sanāksmē. Par spīti šīs telpas uh, lielumam gaisot nemaz nav tik nelabvēlīga. Uh, Jūs jau pats sacījāt, ka eh, sīkāk informāciju sniegsiet atbildot jautājumiem. jūsu sniegtā informācija par banku situāciju, par to atveseļošanas procesu, par eh, slikto banku, par eh, valsts parādu. Man šķiet, ka jūsu sniegtā informācija nebija īsti detalizēta. Varbūt jūs varētu mazliet pārliecinošāk mums pastāstīt, kā esat paredzējis risināt banku situāciju un eh, arī šo te mm, valsts parādu problēmu. Paldies! Lielas paldies par jūsu jautājumu, atbildnīgs kungs. Banks, uh... Attiecībā uz bankām un, kā jau es minēju, tas ir mūsu ekonomiskas programmas pamatā. Mūsu pirmais mērķis bija veikt šo attīrīšanu pēc iespējas ātrāk, tāpēc mēs centāmies ātri nodalīt šo saucamo slikto banku un aizsākām šo procesu pagājušā gadā, septembrī, augustā. Iepriekšējā valdība jau sāk darbu pie tā. Ideja tad ir tāda, ka no vienas puses būtu izveidota šī sliktā banka, kas simtprocentīgi šobrīd piedara valstī, kurai ir ies, eh, tiesības re, eh, rekapitalizēt bankas, otrkārt uzpirkt aktīvus no bankām un pret e, izdotājām parādzīmēm, kuras garantē valsts, vai arī sniegt garantijas konkrētiem aktīvu veidiem. Mēs esam izveidojuši nepieciešamo tiesisko ietvaru, un tur bija arī zināmas problēmas, kas jau bija jūtams iepriekšējās valdības laikā, viņiem pat bija referendums par šo jautājumu, konstitucionālās tiesas spriedums. Likumdošana šobrīd ir saprā, samērā laba, ir pāris lietas, kuras vajadzētu grozīt, es vēlētos trīs lietas izcelt. Pirmā būtu tā, ka šī uh, sliktā banka simtprocentīgi jā, jāpiedara valstī, tam it kā nevajadzētu būt tā. Uh, jo ir arī zinām interesi no tirgiem, varbūt ne gluži pirmajā šīs iestādes eh, pastāvēšanas laikā, bet pēc kāda laika, kad aktīvi tiks pārvietoti un riski būs acīm redzamāki, tad varētu būt arī interese iegūt īpašumā šo banku. Tāpat eh, ir svarīgi samazināt savu īpašumtiesību daļu šajā sliktajā bankā. Mēs redzam no pieredzes īrijā, piemēram, kur ir 49% no aktīvu pārvaldīšanas firmas piedara, kas nozīmē, ka to tad var izņemt no valsts parāda apjoma. Un tad var uzrādīt labāku publisko finanšu situāciju. Otra lieta. Var grozīt likumdošanu, tas varbūt nav e, nepieciešams nekavējoties darīt BMAC, e, ar likumi noteikti 5 gadu periods pastāvēšanai. Investīcijām tas ir ļoti īss laiks. Un tad ir tāda, e, jūs esat spiesti pārdot ļoti ātri. Nu, tas īsti nav tas labākais veids, kā izmantot BMAC iepludināto nodokļu maksātāju naudu. Un trešā lieta ir 10% rezervu izveide. BMAC ir nepieciešams pārdot 10% no aktīviem katru gadu, lai varētu sev finansēt, kas arī rada zinām stresu uzņēmumam. Likumi ir pieņemti, reglaments pieņemts, iestāde izveidota, valdi, vadība ir iestādē arī noteikta. Tātad padziļināta izpēti veita gan pašai bankai, gan arī aktīviem eh, no pirmās bankas, kas ir lielākā Slovenijas banka NLB. Un tas viss sāksies tikko saņemsim eh, atļauju no DigiComp, no Eiropas komisijas, lai viņi atļautu mums to darīt. Atļauja nepieciešama jo ir nepieciešams pārbaudīt, vai šajā darījumā neslēpjas kādi valsts atbalsta, eh, valsts atbalsta pazīmes. Ir nepieciešams eh, rekapitalizēt, un rekapitalizācija šobrīd var būt tikai no valsts puses, ņemot vērā situāciju tirgu, un tas arī var tikt traktēts kā valsts atbalsts. Tāpēc mums ir nepieciešams šādas procedūras. Nu, tas būtu pamatā mūsu domāšanas veids. Sākumā mēs e, šos aktīvus plānojam vasaras laikā pārnest, lai sāktu tad šo pirmo daļu jau 1. jūnija daļā, un tad vasarā sāktu šo tīrīšanu, un tad varētu pēc tam koncentrēties uz otro pīlāru. Es laikam pārsniedz laiku. Tas nekas saka priekšsēdētāji. Pavisam nedaudz. Ejam tālāk. Nākamais jautājums. Mojka Kleva, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Prej pozdravimo eh, slovenščini in vam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es eh, vēlos jūs sveikt, eh, ministra kungs, mūsu komitejā. Jūs ļoti ātri atsaucāties mūsu uzaicinājumam. Tikai pirms dažām dienām mūsu valdības svinēja simts dienas, ko tā ir pie varas, tā kā jūsu ieteikums no Briseles uztverēt acīm redzot ļoti nopietni. Eiropas komisijas novembrī sagatavotajā ziņojumā komisija paredzēja brīdināšanas mehānismu ziņojumu un tajā minēja, ka Slovenija viena no divām valstīm, kurā būtu nepieciešams padziļināti veikt izpēti. Manuprāt, makroekonomikas rādītāji uzrāda, ka mēs pārsniedzām šos nospraustos e, indikators tikai divos elementos. Nu, labi, Eiropas komisija sacīja, ka mums ir padziļināti jāpārbauda, nu labi, lai tā būtu. Makroekonomikas rādītāji un nelīdzsvarotība ir tie jautājumi, ko jūs ļoti nopietni uztvērāt. Es vēlētos eh, dzirdēt jūsu atbildi eh, uz komisijas ziņojumu. Žans Pols Gozēs jau pieminēja šo slikto banku. Es vēlos uzdot par to papildus jautājumu. Slovenijā Mums ir bijuši debatas e, par šo jautājumu gadu vai pat ilgāk, un vienmēr ir bijuši problēmas ar juridisko definīciju. Komisija vienmēr rada problēmas saistībā ar juridisko pamatu. Un tad jautājums man ir tāds, vai tagad ir panākt vienošanās ar komisiju, kā tagad juridiskais pamats šai sliktajai bankai tad ir pabeigts un tas ir atrasts viss kārtībā? Un mēs zinām, ka pagājušā nedēļas beigās e, situācija mainījās. Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešami papildus pasākumi? Ko jūs domājat par šo procesu? Hvala za vprašanje. Um. Paldies par šo jautājumu. Pirms es atbildu uz jautājumu, varbūt pakomentēšu nedaudz par e, šo nelīdzsvarotību. Um, man šķiet, ka ir makroekonomisko rādītāju izpildes uh, tāda, tāda, tāda tabula. Uh, rezultātu tabulu, un uh, Slovēnija tikai divos kritērijos nav nodrošinājusi vajadzīgo punktu skaitu. Ir tikai viena valsts, kam ir, teiksim, viena šāda nepilnība, piecām vai sešām valstīm ir uh, divas kategorijas, kurā nav sasniegts vēlamais, un visām pārējām ir vēl vairāk. Tajā pat laikā mēs esam nonākuši pie secinājuma, jā, ka mums ir e, šie e, neizpildītie rādītāji. Bet jā, es piekrītu, ka korporatīvais e, sektors ir ar pārāk lielu parādu slogu un šis jautājums būtu jāatrisina pēc iespējas ātrāk, lai mums būtu labi funkcionējoša ekonomika. Bet man šķiet, ka vislabākais veids, kā to nodrošināt, ir vienkārši atzīt, ka mums ir uh, šie trūkumi, tie ir jāatrisina, un tad mēs varētu sākt strādāt um, pie ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, varbūt ne šogad, bet, nu, varbūt tas varētu būt, uh, teiksim, sagatavoties uh, tam. Tālāk jautājumā par šīm sliktajām bankām un uh, tiesisko pamatu. Tiesiskais pamats man šķiet ir korekts. Es nedzirdēju nekādus komentārus par pretējo, bet mums ar komisiju ir diskusijas un Eiropas centrālo banku ir diskusijas, ka mums ir jāveic aktīvu kvalitātes novērtējums un stresa testi vēl pirms. Un jā, mēs noteikti ļoti eh, rūpīgi izvērtēsim eh, bankas eh, aktīvu avotus, no kurienes tie nāk. Un, bet, protams, tagad nu, mēs darām to ekspost. Bet tagad ir procedūra, kas paredz darīt um, to pirms eksante. Bet šajā gadījumā ļoti svarīgi nezaudēt laiku un Tieši tādēļ mēs arī steidzamies, bet man šķiet, ka kopīgā izpratne ir tāda, ka aktīvu kvalitātes pārbauda un procedūras caurskatāmība atsver eh, šo nepieciešamību izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Un katrā ziņā mēs iesim šajā virsienā. Kas attiecās uz izmēģinājumu aktīvu pārskaitīšanu. Tātad mēs nolēmām to veikt izmēģinājumu režīmā, lai parādītu, kādas ir procedūras, kas tiek izmantotas eh, sliktajām bankām un parādīt, ka tas eh, darbojas gludi. Un tad mēs parādām arī institūcijām, kas tām ir jādara un kā jārīkojas. Un es tiešām domāju, ka mums joprojām izdosies daļai veikt šo aktīvu pārnesi. Alde Klīnskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Ministra kungs, jūs centāties aprakstīt visai pozitīvi situāciju Slovenijā, bet man šķiet, ka situācija ir eh, visai kritiska un dažreiz pat var būt uztraucoša, jo kad es uzzināju, ka jūs esat sākuši privatizēt uzņēmums, kas vēl joprojām pieder valstī, tas man šķiet nozīmē, ka jūs esat zaudējuši 20 gadus. Baltijas valstis sāka privatizāciju tulīt pēc neatkarības atgūšanas. Un es eh, vaicāju, kāpēc jūs neesat sākuši darīt to ātrāk? Fakts, ka tagad esat sākuši to darīt pavisam nelielā mērogā, arī nav iedvesmojoši. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta. Tagad mums ir iespēja rekapitalizēt bankas, izmantojot ISM. Vai jūs esat domājuši izmantot šo ISM mehānismu, kad vien tas ir iespējams, un ja nē, tad kāpēc? Un, lai izkļūtu no grūtībām, jums ir jārada tāda uzņēmē darbības vide, kas ir atraktīvu potenciāliem investoriem. Jūs runājat par FTI. Tas nozīmē, ka jums tagad ir caurskatāmi lēmumu pieņemšanas procesi, kas ir ātri, taisnīgi un tiesiski, un ka jums nav lieka birokrātiskā sloga. Vai tā? Man tomēr šķiet, ka jums valsts sektorā strādā pārāk daudz ierēģi, un ka jūs nepietiekami um, strādājat ar šo problēmu. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Ja jūs man prasat par pēdējiem 20 gadiem, tad jāsaka, es esmu amatā tikai pēdējos 4 mēnešus. Uh, Klīnskungs, tas nav personisks jautājums, tas ir jautājums jums kā Slovenijas valdības loceklim. Čuferkungs. Tātad jautājums, kāpēc tagad un kāpēc tik nelielā mērogā? Uh, kad uh, mēs skatījāmies uz privatizācijas procesu, tad mēs nolēmām pieiet pragmatiski. Ir bijuši mēģinājumi strādāt pie privatizācijas Slovenijā vairāk kārtīgi. Bieži šis jautājums ir ticis apspriests, bet līdz šim šie mēģinājumi nav noveduši pie iespējīgiem rezultātiem. Tādēļ mēs nolēmām uzsākt plašas diskusijas par privatizāciju. Vispirms uzskaitīt visu, ko var privatizēt, bet nav iespējams visu uzreiz piedāvāt tirgū. Otrakārt, mēs, protams, varētu sākt visai garas debates, kas uh, diez vai eh, novedīs pie lēmumu. Tādēļ eh, mēs izvēlējāmies pragmatisku pieeju un vispirms nosaucām piecus uzņēmumus. Nolēmām, ka tie būs pieci, bet tagad šie pieci ir pārvēršies jau par 15. Tagad mēs piedāvājam šo 15 uzņēmumu sarakstu tirgu. Nu, un tad eh, mēs nolēmām tātad sākt ar šiem 15 uzņēmumiem, eh, lai eh, pamazām veidotu uzticību šim procesam. Lai maksimāli efektīvi izmantotu mūsu nodokļu maksātāju naudu, un mēs nolēmām, ka šie uzņēmumi nedrīkst tikt pārdoti vienkārši pārdošanas pēc. Mēs nolēmām šos uzņēmumus pārdot maksimāli izdevīgi. Uh, Tāpat mēs esam solījuši Slovenijas parlamentām, ka mēs sagatavosim visaptverošu stratēģiju, iekļaujot šajā stratēģijā visus tos uzņēmumus, kas tik, var tikt identificēti kā uzņēmumi privatizācijai, un tad eh, mēs eh, turpināsim debatas par to, ko strateģiski vajadzētu saglabāt kā valstī piedarošu. Mums ir plāns uh, par to uh, runāt uh, rudens sākumā. Tālāk par ESM mēs neesam plānojuši izmantot šo fondu. Mēs esam nolēmuši šo glābšanas fondu neizmantot, esam nolēmuši izmantot tikai savus līdzekļus, Slovenijas budžetu jo mēs nolēmām, ka mēs paši varam uh, veikt šo sanāciju. Un es domāju, ka tā ir saprātīga pieeja ne tikai attiecībā pret uh, mums un mūsu cilvēkiem, bet arī pret mūsu Eiropas partneriem ko paši sastrādājām, to paši arī izstrepsim. Tālāk par eh, potenciālo investoru piesaistīšanu. Es domāju, ka privatizācija ir pirmais solis tam, lai piesaistītu investors un lai padarītu mūsu vidi viņiem interesantāku. Protams, daudzas lietas, ka pēdējā laikā esam darījuši, varbūt nav bijušas eh, ar tik eh, plašu sabiedrisko rezonansi, bet kas attiecās uz birokrātiskajiem šķēršļiem, tad, protams, te vienmēr var darīt vairāk. Bet man personiski ir divas prioritātes. Vispirms, un tātad uz tām arī koncentrēsimies. Priekšsētāji, paldies! Streža kungs no ECR grupas. Paldies, ministra kungs, par to, ka ieradāties uz mūsu komiteju. Un mans jautājums, te patiesībā divi, trīs jautājumi ir visai vienkārši. Ņemot vērā to, ka Slovēnija ir viena no 11 dalību valstīm, kas atbalsta priekšlikumu par finanšu nodokli, finanšu darījumu nodokļu pieņemšanu, izmantojot uh, Tātad, kāds ir sagaidā, kāda ir sagaidāmie ieņēmumi, ko jūs cerat sagaidīt no šī finanšu darījuma nodokļa? Jūs runājat par grūtībām, un es tiešām augsti vērtēju to, ka Slovēnija vēlas risināt problēmas iekšēji Slovēnijā, bet kur jūs gribētu novirzīt ieņēmumus no šī nodokļa, finanšu darījuma nodokļa? Vai jūs domājat, ka to vajadzētu novirzīt uz Slovenijas budžetu vai Eiropas budžetu? Paldies, paldies par šo jautājumu. Man nav konkrēti skaitļi par uh, Slovenijas tirgus apjomu, bet relatīvi tas nav liels, tādēļ nedomāju, ka šī ieņēmuma būtu milzīgi. Un mēs nerēķināmies uh, pārāk ar šiem ieņēmumiem, veidot mūsu valsts budžetu, jo, kā jūs zinat, tas vēl nav um, nolēmts un ir arī bijuši līdzīgi uh, Līdzīgs nodoklis eh, noteikts iepr pagājušā gadā pieņemtajā direktīvā eh, par eh, finanšu investīcijām, bet arī šeit ieņēmumi nav bijuši pārāk lieli, bet katrā ziņā pagaidām tas viss ir tikai provizoriski un tādēļ man nav jums nekā precīzāk ko pateikt. Paldies tagad zaļo grupas vārdā. Filip, jūs runāsiet, jā, Filips Paldies, ka atnācāt pie mums, ministra kungs. Es gribētu sākt ar to, ka man šķiet, ka Slovenija ir valsts, kas ir ne tikai brīnišķīga un skaista, bet īpaša no ekonomikas viedokļa, jo pēc tam, kad krita dzels priekškars, jums izdevās izkļūt no šī grūtā perioda daudz veiksmīgāk un labāk, ekonomiski labāk nekā daudz citas valsts centrāla un austruma Eiropā. Jūs IKP uz vienu iedzīvotāju bija augstāks, un jūs neatkārtojāt daudzas no tām kļūdām, ko pieļāva citas uh, bijušā sociālisma bloka valstis. Tajā pat laikā cilvēka attīstības indeks arī jums ir daudz augstāks nekā citās centrālas un austruma Eiropas valstīs, un jūs varat lepoties ar to. Un es domāju, ka to vajadzētu pateikt, un es domāju, ka vajadzētu būt piesardzīgiem tagad sakot, kāpēc jūs neprivatizējāt ātrāk, uh, tā kā citi to darīja. Varbūt tas ir viens no iemesliem, ka jūs rīkojāties piesardzīgi, kas noveda pie šiem pozitīvajiem rādītājiem un kāpēc Slovēnija izskatās tik labāk. Un e, vienkāršiem cilvēkiem dzīve Slovēnijā ir daudz labāk nekā citās e, postsociālas valstīs. Bet, nu, varbūt jūs nedaudz paslinkojāt pēc tam, kad bijāt sasnieguši tik labus rādītājus. Bet tad man ir mazāk pieklājīgi jautājumi. Viens ir par jūsu pensiju reformu. Man šķiet, ka ir skaidrs, ka jums ir problēma ar to, jo atbilstoši statistikai jūs veicāt reformu, bet kas būs pēc 2020. gada? Tāpat arī man ir piezīmes par jūsu partiju sistēmu. Un tālāk jūs investīcijas atjaunojumos energoresursos. Jūs neesat sasnieguši noteikto mērķi, jo eh, šī atjaunojuma energoresursa īpatsvars kopējā energo eh, teiksim, šajā salikumā nav atbilstoši noteiktajiem mērķiem, un ko jūs eh, cenšaties darīt, lai panāktu šo zaļo izaugsmi? Paldies par šiem jautājumiem. Es gribētu sākt ar pensiju reformu. Pagājušajā gadā tika veikta pensija reforma, kas eh, deva tikai daļējus rezultātus. Mēs zinām, ka mums pie tā ir jāstrādā. Es paturu to prātā kā lietu pēc tam, ka, ko paveiksim, kad būs panākta ekonomikas stabilizācija. Es jau pirms tam skaidroju par trim pīlāriem, kā vienkāršot lēmumu pieņemšanu, kāda ir vidējā termiņa pasākuma un restruktūrēšana. Un es ļoti bieži salīdzinu to ar lidmašīnu. Vispirms ir jālēma, kurš vadīs lidmašīnu, tālāk ir jāstabilizē augstums, un pēc tam ir jāizlēmj par virzienu, kur lidosiet. Man šķiet, ka tagad mēs esam situācijā, kad vairāk enerģijas ir jāvēl tam, lai nostabilizētu augstumu, tātad, lai uzņemtu lidojuma augstumu un tad par virzienu. Man šķiet, ka Jautājums par pensiju reformu vairāk ir trešajā pīlārā, jo tas ir nepieciešams nākotnes nodrošināšanai, bet pēc tam, kad būsim tikai stabilizējuši šo sistēmu kā tādu. Tālāk jūs otrs jautājums ar partiju sistēmu. Tā ir daļa no otrā pīlāra. Man šķiet, mēs esam paveikuši daudz otrā pīlāra sakarā, bet partijas sistēma ir viens no elementiem. Viens ir kā paaugstināt sliekšņus, lai mums būtu mazāk politisko sadrumstalot politisko partiju gan parlamentā, gan arī valdībā, lai nodrošināt lielāku politisko stabilitāti. Bet es vēl neesmu, protams, strādāt pie šīs sistēmas. Uh, Es nezinu, vai es kā finanšu ministrs vispār pie tā strādāšu, bet, nu, domāju, ja sasniegt šos rezultātus būtu ļoti labi. Tālāk investīcijas atjaunojamos energoresursos. Patreiz mēs definējam prioritātes un lēmjām, kur samazināsim budžetu un pat cik. Tādēļ, diemžēl, nebūs Eh, pārāk lielas investīcijas atjaunojumos energoresursos. Šeit ir jāatrod samērīgums. No vienas puses fiks, fiskālā konsolidācija, no otras puses jānodrošina vajadzīgā struktūra. Paldies! Paldies! Goe, Jurgens Klūta. Danke. Jā, paldies. Paldies arī par to, ka ieradāties un esat gatavi ar mums runāt. Tātad vēlreiz paldies, ka ieradāties. Tagad jums ir arī austiņas, jūs man saprotat. Paldies, ka esat gatavi ar mums diskutēt. Man ir divi īsi jautājumi. Viens ir attiecībā uz Lietuvas prezidentūru. Šobrīd mums izskatāms dosjē par pieeja banku kontiem. un banku nodevu caurskatāmību, tas tāda maza lieta, bet mums būtu svarīgi eh, zināt, eh, kā tas līdz eh, mūsu sasaukuma beigās, līdz beigām būtu pabeigts. Mēs vērsāmies pie padomus un varbūt iekļaut to prioritāšu sarakstā un jautājums tad būtu jums, kā jūs to varat iedomāties, ka mums tas izdosies. Otra lieta ir tāds plašāks jautājums. Kāds jautājums, kas skar Eiropas Savienības tālāk attīstību, īpaši krīzes situācijās. Mēs aizvien vairāk esam diskutējuši par taupības eh, programmām, tā ar taupību vien nepietiek, mums nepieciešama izaugsme. Jautājums tad ir jums, kāds jums ir idejas, kā atjaunot atkal izaugsmi un kā to veicināt dalību valstīs, ir tīpaši krīzes skartajās zemēs. Jo es arī uzskatu, ka ar taupīšanu vien krīze nav pārvarāma un izaugsme ir ļoti svarīga lieta, bet līdz šim man ir bijusi tāda izpratne, ka padome īsti neatbalsta šo izaugsmu kā galveno e, jautājumu. Uh, thank you for the two uh, questions. Paldies par abiem jautājumiem, saka ministra kungs. Es tikai gribu pārbaudīt, vai pareizi sapratu pirmo jautājumu. Ir runa par banku caurskatāmību un par to, kā uh, nodrošināt uh, bankas kontu pārskatāmību, un vai tas ir kas tāds, kas mums Slovenijā tas ir darba kārtībā iekļauts. Un otrais jautājums ir par to, kā nostāties atpakaļ uz izaugsmes ceļa. Runājot par to, kā mainīt bankas un nodrošināt kontu pārskatāmību, Slovenijas centrālā banka pirms diviem gadiem, ja nemaldos, spēra soļus, lai veicinātu klientiem iespēju pārslēgties, mainīt bankas, un ir atvieglots veids, kā viņi var pāriet no vienas bankas uz citu banku. Tas jau ir paveikts. Un es nedomāju, ka tas ir viens no problemātiskiem galvenajiem jautājumiem Slovenijā pat labāk. Otra lieta ir par alternatīvām fiskālajai konsolidācijai, tātad apgriešanai. Uh, apcepšanai. Es vairāk runāšu par savu valsti. Slovenija ir neliela atvērta ekonomika, konkurētspēja tā ir īpaši svarīga. Mm, varbūt eh, raugoties uz eirozonu kopumā, uh, situācija izskatās atšķirīgi. Ja mēs te, piemēram, skatām tādu lielu ekonomiskās aktivitātes reģionu, Slovenijā apmēram 60 līdz 80% no patērētāja ir tas, kas ir svarīgs, un 60% no saražotē tiek eksportēts. Tātad fiskālā konsolidācija, līdzekļu atcipšana ir saprātīga, tad, ja to dara izdevumu sadaļā. Ja jūs samazināt izdevumus, tad valsts kļūst konkurētspējīgāk. spējīgāk Un man šķiet, pat tad, ja viss reģions pievērstos um, mazākai konsolidācijai, tad vēl ar vienu pavisam mazām valstīm būtu vērts doties fiskālās samazināšanas virzienā. Slovenijai jau īpaši svarīgi, ka ir tāda dažādo ekonomikas politiku eh, mīšanās. Pašreizējā situācija Slovenijā ir tāda, ka ņemot vērā problēmu banku nozare, aizdevumu un depozītu likmes pieaug, un par spīti Eiropas centrālās bankas izvirzītiem ierobežojumiem mēs samazinām arī fiskālo Uh, pusi. Un ja jūs tā tad īstenojat uh, ierobežojums abās pusēs, tad situācija tiešām pasliktinās. Ir uh, bilance jāiztīra, jānodrošina, ka nu, aizdevuma likmes samazinās, ka aizdevumi ir likīdā, tad, ka ir laba skaidrās uh, naudas, ir apritiem likviditāte, un tad jūs varat pievērsties uh, fiskālo noteikumu uh, stingrībai, un man dažkārt rodas iespējas, ka nevienmēr šie apsvērumi tiek ņemti vērā izvērtējošie reģionu valstis. Tāpēc mēs tik ļoti vēlamies strādāt ātri pie banku bilanču attīrīšanas, lai atgrieztos pie normālas uh, banku darbības un pēc tam fiskālā konsolidācija. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad Eiropas tautas partijas vārdā Alois Pēterlē. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, paldies par jūsu uzstāšanos un paldies, paldies ka sniedzāt mums iespēju jūs uzrunāt. Mūsu banku krīzes diagnoze iespējams jums ir pazīstama. Es uzskatu, mēs esam nonākuši krīzes situācijā, tāpēc, ka mēs nodarbojamies ar politisko spēli, mēs neievaram sociālā, sociālos un tirgus likumus. Un mēs nenodrošinājamies. Ko jūs darītu, lai aizsargātu nodokļu maksātāju interesu, to maksātāju interesu, kas nav vainīgi pie krīzes, bet viņiem tomēr šis sloks jānes. Un kā ir ar uh, finansējumu pārneses uh, fondiem? Bet es zinu, ka situācija Ljubljana ir atšķirīga no Briseles situācijas. Ljubljana apgalvoja, ka šai, šim pārskatījumam jānotiek ātri, bet Brisele iestājās tikai pēc tam, kad tiks attīrīti šie konti. Vai Iespējams ir, ka Slovenijas valdība nepiekrīt Briseles eh, izvirzītiem prasībām saistībā ar savu skatāmību. Grib zināt, kurš uz ko gaida? Um, hvala za to vprašanje. Ministrs, paldies par šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka iepriekšējās pāris atbildēs no mans puses jau ir zinām atbildi sniegt. Tātad pirmais jautājums, ko darīsim, lai aizsargātu nodokļu maksātāju naudu? Būtībā es varu sacīt, viss, ko darām, izveidojot slikto banku, nodrošinot, ka cenas atbilst, ir atbilstošas, ka process ir pareizs. Tas viss tiek darīts, lai glābtu nodokļu maksātāju līdzekļus. Mēs gribam, lai visi procesi, kā to darīt, būtu caurskatām, pilnīgi skaidri. Mēs mācāmies no starptautiskās pieredzes šai jomā un vēlamies. Lai uh, ieguvumi nāktu drīz, jo ta, laiks ir nauda. Nodokļu maksātāju naudas aizsargāšana nav saistīta tikai ar šiem pārskaitījumiem, bet arī ar šo pārskaitījumu drīzu veikšanu. Mēs negribam, lai tiktu zaudēta iespēja gūt ienākumus jau tagad. Tātad tas tiek darīts, lai aizsargātu nodokļu maksātāju līdzekļus. Atbildot jautājumu par aktīvu transferu un visu to brīdi, jā, mēs vēlamies lai šīs pārskaita, aktīva pārskatības notika pavisam drīz vasaras laikā. Pirmā pakotne pārskaitījumam tika pieņemta jau pirms jūnija beigām, tā tad būtu maksātspējas procedūra, kas jau tiek īstenot. Mēs esam ņēmuši vērā mūsu valstī izvirzītās rekomendācijas, tātad jāizseno izturības testi Nesen esam pieņēmuši lēmumu, ka labāk ir nevis steigties, sasteigt procesus un nedarīt pēc iespējas vairāk iespējamā vasaras laikā, bet gan pievērst lielāku uzmanību eh, visaptverošai aktīvu kvalitātei. Tieši šādi mēs rīkojamies. Mums vēl ar vienu ir jāizteno um, pilotransferi aktīviem, lai nodrošinātu pārbaudīt, ka viss process darbojas atbilstoši. Right... Un es uzskatu, ka tas ir pareizais veids, kā rīkoties. Paldies. And, uh... Lutfords kundze. Pēdējais jautājums. No Klevas kundzes, ne? Jā, pareizi saprat, lūdzu. Jā, saka Klevas kundze. Es nu pat uzzināju, ka man ir jāuzdod jautājums. Labi, uzstāšos tas sloveņu valodā. Es uzskatu, ka ministrs nevar sniegt atbildi par pēdējiem 20 gadiem un visām kļūdām, kas tika paveikts pēdējo 20 gadu laikā. Bet tagad es uzdevu jautājumus par aktuāliem jautājumiem, par kuriem vēl netika diskutēts. Es vēlos runāt par spekulācijām attiecībā uz uh, gaisot, kas valdīja Slovenijā pie Kipras sabruka. Mums bija jārēģē, mums bija jārēģē ātrāk, nekā mums tas būtu paticis. Šajā komitejā es nevisai iestājos par privatizēšanu. Un es uzskatu, ka 15 uzņēmumu saraksts tiem uzņēmumiem, kas tiks pakļauts privatizācijā, tika izveidots diezgan sasteigti Es nedomāju, ka šis sāraksts tika izveidots pietiekoši labi, to apdomāju, bet nu labi, lai tas paliek. Vēlos jums uzdot citu jautājumu pār darba tirgus reformu, kur jūs pieminējat, un arī man kolēģi tā pievērsās. Runa par bezdarba jauniešu vidū. Esmu sociāldemokrāte, un es uzskatu, ka neesam neko darījuši lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu. Es domāju, ka Slovenijai tas būs jārisina nākošajo reformu laikā vai arī tad, kad tiesība akti tiek pārstrādāt. Paldies. Turpin priekšsēd, uh, ministrs. Kāds tad īsti bija jautājums? Ak, jaunatnes bezdarbs. Uh, hvala. Paldies, turpina ministrs. Runājot par darba tirgu un bezdarba jauniešu vidū. Labākais, ko varam darīt, ir pēc iespējas drīzāk atgriezties pie izaugsmes, jo tad tā ir izaugsme ne tikai jauniešiem, bet arī visiem pārējiem. Un šī iemesla dēļ mēs pievēršam vislielāko uzmanību divām prioritātēm, kuras izklāstīja, tātad banku bilances iztīrīšana un korporatīvās un fiskālās konsolidācijas nodrošināšana. Hey, was... Lutfors kundze turpina, tas bija pēdējais jautājums, vai vēl ir kas sakāms no jūsu puses, ministra kungs? Just... Ministrs turpina pateicis visiem par uzmanību un par saņemtiem jautājumiem. Paldies, turpin Lotvors kundze. Ar vienu ir grūti uh, apciemot komiteju sanāksmes uh, pēdējā komiteju nedēļā, pēcpusdienā, bet jūs nesat pēdējais, ka šeit uzstājas, mums vēl būs diskusijas par ekonomikas jautājumiem. Divu, trīs minūšu pārtraukums, un tad turpināsim darbu. Paldies!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 Okay, if, uh... Balas kundze aicina visus ieņemt savas vietas. Okay, uh, Right, I'm very pleased. Esmu priecīga mūsu vidū sveikt Lietuvas finanšu ministru. Esiet sveikts parastajā viedokļu apmaiņā, prezidentūras sākumā, skatot jautājumus, kas ir saistīti ar prioritātēm, prezidentūras prioritātēm, kā visi zinām. Prezidentūrai ir zināms daudz vairāk par eh, visiem tematiem prezidentūras beigās, eh, tās sākumā zināšanas nav tik plašas, tomēr ar interesi uzklausīšu jūsu viedokli. Tā tad jums tiek dotas apmēram desmit minūtes, un tad pievērsīsimies parastajai jautājumu un atbilžu kārtēji, kārtēji mm, pa piecām minūtēm katreiz. Taču vispirms vārds jums lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Atbilstoši labām Eiropas tradīcijām, es sākšu savā dzimtajā valodā - lietuviski, kas ir viena no oficiālajām Eiropas Savienības valodām, un gribu aicināt jūs uzlikt austiņas. Priekšstādātāji, dāmas un. Esu dėkingas už šią galimybę pristatyti Jums Lietuvos. Res paldies par šo e, iespēju iepazīstināt jūs ar Lietuvas prezidentūras skatījumu uz ekonomikas un finanšu jautājumiem. Šis, šī komiteja principā ir viena no galvenajām institūcijām, kas uh, rada arī darba kārtību, ekofin, kur es būšu priekšsēdētājs. Tā kā jau no paša sākumu, sākumu mūsu prezidentūrā aicinu uz ļoti sekmīgu sadarbību. Sākšu ar to, ka izteikšu lielu pateicību īrijai. Tātad vienai no trio prezidentūru trijo par paveikto darbu. Un tas arī atspoguļojās jūsu rezolūcijā, un es ceru uz vēl labākiem sasniegumiem nekā īrijas prezidentūras laikā. Tomēr mēs eh, nedrīkstam samazināt uzņemto uh, ātrumu šo jautājumu skatīšanā, jo šie jautājumi tiešām sarežģīti un svarīgi. Es uzskatu, ka mums jāpriecājas, ka mūsu prezidentūrai ir ielikti labi, stabili pamati un ka atsevišķus dosjē mēs varam jau sākt skatīt trialogos jau jūlijā. ECOFIN priekšsēža amatā. Es centīšos darīt visu iespējamo, lai virzītu pēc iespējas ātrāk šīs lietas uz priekšu. Vēlos strādāt efektīvi un ceru, ka arī mana komanda ir pietiekami ambicioza. To es jums varu apliecināt. Un tas ir svarīgi mums visiem šeit parlamentā, mūsu galvaspilsētās un arī visiem mūsu sabiedrības iedzīvotājiem. Vienu lietu es vēlos īpaši izcelt. Efektīva sadarbība ar Eiropas parlamentu ir mana personīgā prioritāte. Es uzņemos personīgu atbildību par efektīvu sadarbību ar parlamentu. Mēs pārņemam prezidentūru tādā laikā, kad saskaramies ar lieliem ekonomikas izaicinājumiem. Fiskālā konsolidācija ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu finansiālu ilgspējību. Mums ir nepieciešams atjaunot visas Eiropas uzticamību, bet pamatmērķis būtu ekonomikas izaugsmas atjaunošana. Nākamajā pusgadā uh, izaugsmai ir jāatjaunojas pēc tam, kad ir pieņemti svarīgākie lēmumi un ir zināmi rezultāti. Bet tāpat laikā mums jāpaliek arī piesardzīgiem, to mēs arī plānojam darīt, lai varētu īstenot prognozes lai labāk finansētu mazos vidējos uzņēmumus, lai radītu jaunas darba vietas, it īpaši jauniešiem. Lai mūsu pilsoņi dzīvotu labākos apstākļos. Un tagad pāriešu uz angļu valodu. English. Our presidents. Mūsu prezidentūra. Um galvenokārt eh, strādās pie tādām tēmām kā uzticama, augoša un atvērta Eiropa. Protams, ECOFIN strādā tikai ar dažām no šīm prioritātēm, no kurām Eiropas izaugsme ir galvenā, vismaz man tā šķiet, bet uzticamība ir tā, kas ir jānodrošina pieņemot atbilstošus tiesiskos aktus, un tas ir reāls instruments, ko mēs varam izmantot. Šodien notiek divi ļoti svarīgi notikumi. Ekofin laikā man bija liels gods sveikt mūsu vidū Horvātiju kā jauno ģimenes locekli, 28. ģimenes locekli. Pirms stundas es piedalījos Eiro svinībās. Ekofin sanāksmē mēs pieņēmām trīs regulas attiecībā uz Latvijas pievienošanos Eirozonai. Es eh, varu pievienoties šiem aplausiem, kas izskanēja zālē, jo man personiski tas bija ļoti svarīgi. Man ir gods, privilēģija un arī liels prieks, un, protams, arī milzīgs izaicinājums Lietuvai Mēs esam paredzējuši pievienoties Eirozonai 2015. gadā. Mēs būsim nākamie, un mēs nedaudz uh, skaužam Latvijai. Un, ja es drīkstētu, es gribētu lūgt arī jūsu atbalstu šajos mūsu centienos, jo tas ne tikai simboliski, bet arī praktiski mums ir ļoti svarīgi. Eiropas Savienība paplašinās eirozona paplašinās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka eirozona un eiro projekts ir drošs un uzticams. Tas nozīmē, ka dalībvalstis tic eiro kā kopīgai valūtai. kas ir ļoti nozīmīgs projekts, un mums nedavajadzētu aizmirst par šīm pamatidejām, kad runājam par tehniskām detaļām, kas, protams, ir ļoti svarīgas, bet mums vienmēr ir jāsaredz šī galvenā ideja. Mums ir jānodrošina finanšu stabilitāte un uh, stabilas valsts finanšu sistēmas visā Eiropā. Bet Lai to panāktu, ir jāpadara daudz, un es gribētu uzskaitīt tos jautājumus, kas pēc mūsu domām ir svarīgi un pie kuriem mēs strādāsim sadarbojoties ar jums, jo jūs esat līdz likumdevējs daudzos gadījumos. Un es esmu runājis ar daudziem ekon komitejas deputātiem vēl pirms mūsu prezidentūras. Un Es saprotu, ka šie jautājumi arī jums būs svarīgi. Protams, mums vajadzētu panākt uh, izšķirošu progresu ļoti būtiskos likumdošanas jautājumus, it īpaši finanšu pakalpojumu jomā, un it īpaši uh, tajos likumdošanas aktos, kas ir saistīti ar Banku Savienības izveidošanu. Es uzskatu, ka Banku Savienība un ar to saistītā likumdošana, protams, vispirms banku sanācijas un noregulējuma direktīva, kas tiks skatīta rīt trialogā. Pēc visai sarežģīta kompromisa panākšanas ekofinā, bet man šķiet, ka šis kompromiss bija taisnīgs, tagad mēs virzīsim tālāk šo likumdošanu - depozītu garantijas schēma Tā ir, tas ir vēl viens svarīgs likumdošanas akts, un mēs esam paredzējuši virzīt šos likumdošanas aktus paralēli. Un, protams, eh, vienotā noregulējuma mehānisms. Varu jūs informēt, ka šodien komisija solīja, ka šis priekšlikums tiks publiskots rīt. Nu, redzēsim. Man šķiet, ka Tieši tā komisijai vajadzētu strādāt. Un es domāju, ka apvienojot mūsu pūles, mēs varēsim sasniegt visai ievērojams rezultātus. Šī politiskā cikla ietveros, tas ir līdz nākamajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tālāk ekonomikas pārvaldība. Es uzskatu, ka nesen tika pieņemti ļoti svarīgi likumdošanas akti - sešpaka un divpaka un eh, ministri ir pateicīgi par progresu, kas ir panākts un kompromisiem, kas sasniegti diskusijās ar Eiropas parlamentu. Un tagad mums eh, šie likumdošanas akti ir jāīsteno. Šodien mēs vienojāmies par vairākiem likumdošanas aktiem, kas nodrošinās dalību valstu sadarbību rudens semestra laikā, konkrēti par ex-ante eirozonas dalību valstu budžetiem. Tāpat ir arī valstu specifiskās rekomendācijas un vesels pasākumu kompleks, kas ir saistīti ar Eiropas semestri. Tāpat Mēs pievērsīsim uzmanību ne tikai tam, lai nodrošinātu gludu šo procedūru realizēšanu, bet mēs šeit strādāsim tālredzīgi. ECOFIN sanāksmēs mēs atgriezīsimies pie patreizējo procedūru izvērtēšanas, lai redzētu, vai tās ir pietiekami labas, iedarbīgas un rezultatīvas, vai arī varbūt tās ir tikai vienkārši birokrātiskas. Es domāju, ka tā varētu būt ļoti nodrīga pieredze ECOFIN padomēji, un es noteikti dalīšos šajā pieredzē ar ekon komitejas deputātiem mūsu tikšanos laikā. Tālāk. Maksājumu bilances instruments ne Eirozonas dalību valstīm. atbilstoši nesen pieņemtajai divpaks likumdošanai. Man šķiet, ka tā ir tiešām viena no mūsu prioritātēm, jo eh, šis mehānisms būtu jāaktualizē. Tas ir svarīgs ne tikai eirozonai, bet tiem, kas uh, tiek saukti par ārpus eirozonas esošiem, bet mums ir jāstrādā visas Eiropas interesēs, tas ir 28 dalību valstu interesēs. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas ekonomika varētu baudīt tos labumus, ko dod droši finanšu tirgi un kas darbojas nodokļu maksātāju interesēs. Mēs visi esam nodokļu maksātāji, un mums ir jānodrošina investoru aizsardzība, kas ir ļoti svarīga ekonomikai. Tieši tādēļ mēs liekam uzsvaru uz tirgus un finanšu tirgus e, regulu MIFID, tāpat arī uz regulu par centrālo vērtspapīru depozitārijiem un trialogu ietveros mēs virzīsim šos likumdošanas aktus. Es saprotu, ka tagad ir iespējams virzīt uz priekšu arī Omnibus 2 lietu, kas ir svarīga Eiropas apdrošināšanas tirgu. Tagad komisija ir publiskojusi savu ziņojumu par tehnisko novērtējumu, uh, ko sagatavojas Eiropas apdrošināšanas un pensiju iestāde, un es domāju, ka kompromisu panāksim visai ātri. Un, protams, lai Eiropas pilsoņi varētu izmantot maksimālu labumu, ko dod vienotais tirgus, mēs darīsim visu, ko varam, lai virzītu diskusijas padomē par banku kontu direktīvu. Un tas ir pavisam pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Šī ir direktīva, kas domātu patērētājiem, un es domāju, ka tas ir visu mūsu interesēs virzīt uz priekšu iniciatīvas, ko cilvēki uzreiz redzēs un izjutīs. Tagad runājot par nodokļiem. Šeit ir problemātiski panākt vienprātību padomē, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, Un es tādēļ gribu to lūgt. Mums ir vajadzīgs šis politiskais atbalsts. Cīņa pret izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanos nodokļu jomā ir viena no mūsu prioritātēm. Tā kā prioritāte ir minēta arī daudzos starptautiskajos fórumos. Un šeit jau ir tādas bijušas Eiropas parlamenta rezolūcijas šajā jautājumā, un esam jums par to pateicīgi. Un jūs esat ļoti skaidri izteikušies par šo jautājumu, un es domāju, ka ik, gandrīz ik viens saprot, ka uh, šis jautājums ir ļoti svarīgs, lai mēs atgūtu nozaktos līdzekļus un lai katrs maksātu savu nodokļu daļu, ieskaitot arī multinacionālos uzņēmumus. Tālāk ambiciozs ir projekts, kas ir saistīts ar banku informācijas apmaiņu. Tas ir saistīts ar uh, uzkrājumu pēļņas nodokļu direktīvu, administratīvās sadarbības direktīvu. Tās ir ļoti svarīgas iniciatīvas, un es gribētu lūgt ekon komitejas locekļus sniegt mums politisko atbalstu šajā jomā. Mums ir vēl vairāk likumdošanas aktu projekti, kas ir saistīti ar nodokļu jomu. Un tagad gribētu parunāt par pēdējo jautājumu. Tas ir Eiropas uh, budžets 2014. gadam. Protams, tas ir citas komitejas uh, kompetencē, bet es gribētu teikt, ka ne jau birokrātiem, ne valdībām, ne politiķiem tas uh, mēs darām to priekš tiem, bet nē, mēs darām priekš to to priekš pilsoņiem. Un ja mums būs budžets uz 2014. gada 1. janvāru, tas nozīmē, ka daudzi projekti tiks finansēti, un ja mums neizdosies to panākt, tad šie projekti netiks finansēti. Un es ļoti ceru uz vienošanos panākšanu ar jums, Eiropas parlamenta deputātiem, par šādu budžetu veiksmīgu pieņemšanu. Un uh, man ir iespēja tikties ar jums arī ekonomiskā dialoga ietvaros, un es saprotu, ka regulāra viedokļa apmaiņa ar Eiropas uh, parlamenta deputātiem un uh, dalību valstu valdību pārstāvjiem ir ļoti svarīgs. Tā ir vēl viena iespēja to izdarīt. Trešais Eiropas semestris ir pabeigts ar dalību valstu rekomendāciju apstiprināšanu padomē šodien. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs solis. Un, protams, jums ir daudz jautājumu, un arī man ir daudz jautājumu par to, kā šīs valsts specifiskās rekomendācijas tiks ieviestas. Es piekrītu kritikai, ka Dažreiz šīs rekomendācijas nav pietiekami konkrētas, bet šis ir trešais Eiropas semestrs, un visi atzīst, ka tas ir labāks nekā otrais, un es domāju, ka ceturtais Eiropas semestrs, kurš sāksies mūsu prezidentūras laikā, būs vēl labāk organizēts. ar zināmiem jauninājumiem, un esam lielu prieku sadarbošos ar jums šajos jautājumos. Manai valstī tas ir liels gods un liela atbildība. Mēs esam pirmā no Baltijas valstīm, kas uzņemas prezidentūras pienākumus. Esmu nedaudz nobijies, bet, protams, mēs centāmies darīt visu uh, to labāko sagatavošanās laikā, tādēļ arī esmu ticies jau ar daudziem Eiropas parlamenta deputātiem vēl pirms uzsākām prezidentūras pienākumus. Un es gribētu lūgt jūs arī tālāk izdalīt, e, sadarboties ar mums un Es uzskatu, ka tā ir man personiskā atbildība nodrošināt, ka mēs sadarbojamies labi un lai mēs saprastu jūs un jūs saprastu, cik svarīgi ka ir jūsu loma, lai konsolidētu dažādu dalību valstu viedokļus un lai Eiropas ideju apvienotu. Liels paldies un atvainojos par to, ka pārsniedzu man atvēlēto uzstāšanās laiku. Un tagad labprāt uzklausīšu jūs jautājumus. Paldies. Okay, uh, thank you very much. Turin, turpina Balas kundze, liels paldies. Uh, we, we, we look forward to... Mēs ceram, ka varēsim veiksmīgi ar jums sadarboties un, protams, uh, sadarbosimies. Un vēlos norādīt, ka nu jau ir pieci gadi pagājuši kopš uh, mana ziņojuma par uh, apgrieztā maksājuma mehānisma un uzkrājuma peļņas nodokļa. Un šis bija viens no pirmajiem ziņojumiem, ko šī komiteja īstenoja savā jaunajā sasaukumā. Un vienīgais strīdzābols varētu būt par to, ja tas netiks īstenots gan ātri, gan efektīvi. Tagad tātad pievērsīsimies jautājumiem. Ir piecu minūšu jautājumu un atbildes kārta. Mums jāievēro laiks citādi. Citādi būs problēmas Tātad, ja jūs, jūs jautājumu būs aizņemt 4 minūtes, tas atbildē būs tikai atlikusi 1 minūte. Šāda pauls gozē. Liels paldies! Ministrs kungs sveicu jūs mūsu vidū. Mums jau ir bijusi iespēja satikties. Jūs prezidentūras pašā sākumā vēl es gribēju jums, jūs apsver ar kaut ko uh, vēl citu, taču. Um, um, Jūs paši, eh, pats runājāt jau savā dzimtajā valodā, eh, un turklāt es to nesapratu, un eh, es varu tikai uzteikt jūs drošsirdību runājot savā dzimtajā valodā. Cerams, ka arī nākošajā gadā darīsiet. Jūs pieminējat, ka mūsu loma ir svarīga, ka jūs mūsos ieklausīsieties, mums ir ļoti patīkam to dzirdēt, taču tūlīt pat vēlos jums uzdot vienkārši jautājumu. Jūs te paziņojat savus labos nodomus, eh, mēs par to priecājamies, jūs prezentūra ambicioza, jūs neesat eh, vislielākā Eiropas saimnības valsts, taču tas nenozīmē, ka jūs nevarētu īstenot eh, efektīvi savu prezentūras darbu Luksemburgai, tas, piemēram, bija izdevies. Taču, Parlamentā pirms kādu mēnešu notika debats par uh, tiem tematiem, kas ir padomē aizkavējušies. Ekonomas uh, komiteja to pārstāvēja priekšsēdētāji. Es gribu zināt, kā jūs rīkosities, lai atbloķētu šos uh, tēmatus, kas ir jau ilgu laiku iesprūduši un e, ceru, ka jūs varēsiet atbildēt īsi, jo jau savu laiku esat pārsnieguši, diemžēl. Jā, liels paldies, Žanpoļ, saka ministrs e, franču valodā. Diemžēl viņš turpina anglismu, man franču valoda nav tik laba kā mana angļu valoda. Šis novērojums ir ārkārtīgi svarīgs. Ar to uh, nāc, tas izskanēja arī šajā rezolūcijā. Jaunu dienu daudzi temati ir aizkavējušies viena vai cita apsvēruma dēļ, dažkārt trūks secinājumi, citreiz atkal ir milzīgas viedokļu nesaskaņas vai starp parlamentu un padomu, vai starp dažādām valdībām. Es uzskatu, ka mums nav izvēles. Mums ir kaut kā jāizkārto mūsu pieejamais laiks, un te es runāju ne tikai par prezidentūru, bet arī par ekonomikas un monetāru lietu komiteju. Kaut kā mums ir tas laiks jāsaskaņos, tad cik mēs jau esam sākuši to darīt. Mums ir diezgan uh, es, uh, pilns, pilndarba kārtība tehniskajām sanāksmēm trialogiem jūlijam. Mēs esam jau saskaņojuši sanāksmi grafiku augusta beigām un septembrim. Un es uzskatu, ka mums, kā jau sacīja savā ievadrunā, ir arvien jāpatur prātā šie pamatmērķi. Dažkārt šie pamatmērķi, protams, negluži atbilst vienas vai citas Eh, dažu cilvēku skatījumā tehniskās direktīvas prasībām. Un tas nozīmē, ka mums ir jāprioritizē lietas un ir dažiem ārkārtīgi svarīgiem tematiem ir jādod zaļā gaisma uzreiz. Es jau dažus minēju. Mifid, Mifir, Mar, arī Omnibus 2. Un es tepat nerunāju par Banku Savienību. Mums ir jāmēģina nekaitiet tiem tematiem, kas ir jau gandrīz sagatavot, kam pietrūks tikai dažu tehnisku finešu. Mēs tātad eh, sekosim arī šiem tematiem. Mm, centos jums atbildēt ļoti atklāti, mūsu resursi ir ierobežot, arī, taču arī jūsu resursi ir ierobežoti. Jā, nepieciešams, labprāt satikšos ar Šaronu, lai saskaņotu grafikus. Paldies. Paldies, turpin Šarona, Paula. Tad, tad nu, norisinās plaša plānošana. Esam divi ar Antoni Sančes praša. Ar liels paldies, arī es runāšu savā dzimtajā valodā, spāņu valodā. Pirmā lieta, ko vēros, vēlos darīt, ir sveikt jūs, jūs mūsu grupā un aicināt jums sadarbību, um, piedāvāt mums mūsu sadarbību. Jūs esat neliels valsts finanšu ministrs, taču jūs varat apliecināt, ka neliela valsts var sniegt uh, būtiski ieguldījumu Eiropas Savienībā un uh, nodrošināt veiksmīgu prezidentūru. Mēs vēlamies piedzīvot lielāku izaugsmu jūsu prezidentūras laikā. Es domāju, ka daži no šodien pieņemtajiem ierosinājumiem dodas pareizajā virzienā. Tas jau bija gaidāms ilgu laiku. Mēs vēlamies nodrošināt, ka šīm valstīm nav jācieš no tik drastiskām izmaiņām to budžetos. Mēs ceram, ka varam veicināt investīcijas jūsu prezentūras laikā. Mēs ar jums sadarbosimies, mm, izvirzot tos pašus mērķus, un ir daži jautājumi, uz kuriem gribu norādīt. Es domāju, ka šie jautājumi ir jūsu uzmanības vērti. Es domāju, vēl šis tas ir sasniedzams vismaz kādā no šiem jautājumiem, jeb tematiem. Tas ir, piemēram, saistīts ar aizņēmumu kredīti instrumentu mājo kredīta instrumentu. Mēs varam pabeiguši trilogus par šo tematu. Un pastāv domstarpības tikai vienā punktā starp padomu un parlamentu. Un tas ir saistīts ar direktīvas īstenošanas procesu. Un es no visas sirds ieteiktu jums ir sadarboties ar šīs komitejas priekšsēdētāju, lai rezultāts būtu veiksmīgs un lai varētu pieņemt šo direktīvu jūsu prezidentūras laikā. Šī reforma ir nepieciešama un tā ir vajadzīgs tikai neliels stimuls un ceram, ka nu, jūs to varēsiet sniegt. Es aicinu jūs pievērst tam uzmanību, jo tiešām uzskatu, ka jūs varat virzīt šo lietu uz priekšu. Ceru, ka varēsim to risināt mūsu sasaukuma laikā. Tam ir saikne ar uh, pilnvarām, jeb kompetencijām šajā jomā un eh, ar iespēju ietekmēt notikumu gaitu. Es esmu pārliecināta. Esmu pārliecināts par to, ka jūs eh, spēsies iz, iztenot progresu šai ziņā. Jā, Antonīna, paldies par jūsu jautājumu. Es ļoti labi apzinos eh, šīs problēmas ar šiem tiesiskajiem aktiem. Es jau tiku informēts, ka tie atrodas galīgajā darba posmā un mēģināšu pēc iespējas drīzāk atrisināt vēl neatrisinātos jautājumus. Un plašākā kontekstā domāju, tas attiec arī uz uh, daudzām citām institīvām, kur ir problemātiski tikai daži tehniski punkti. Es aicināšu cieši sadarboties, ja nepieciešams, uh, man ar Šeronu vai ar Mīgli, piemēram. Viņa arī šeit ir eh, Briselē, viņa ir eh, pieejama jums katru dienu ar viņu sa sazināties. Paskatīsimies uz šīm tehniskajām direktīvām, tehniskajām regulām, kur mēs esam koplēmumu pieņēmēji. Pabeigsim šos tiesību aktus varbūt ne vislabākajā veidā, taču es uzskatu dažkārt daudz svarīgāk ir īsteno darbu, nonākot pie secinājuma, vai mēs gribam panākt kaut ko perfektu, ar domu, ka pēc pāris gadiem risinājums tiks pārskatīts, vai arī mums ir vajadzīgs risinājums tūlīt pat. Es jūs aicinātu pēc iespējas drīzāk iesaistītos šajos intensīvajos dialogos un panākt kompromisus tehniskajos jautājumus, kas var tikt atrisināt pavisam drīz. Uh, Taču katrā ziņā paldies par jūsu instīvu un uzskatu, ka jums ir pilnīga taisnība. Ir temati, par kuriem nedrīkstam aizmirst. Daži temati tiešām ir ļoti svarīgi patērētājiem, maziem vidējiem uzņēmumiem. Un uh, viņiem tiešām ir nepieciešams mūsu atbalsts. Paldies! Paldies, turpina Šāna Baula. Uh, viss, kas attiec mājo kredītiem, jau uh, ir vienošanās līmenī panāks, ir tikai jautājums par to, kā to varētu īstenot. Jums būs jāpiekrīt tam pantam, ka dalībvalsts sniegs plašāku informāciju. Man nešķiet, ka tas ir par daudz prasīts. Tagad pārējām pie Alde grupas un Ole Šmita. Thank you. Uh, Paldies priekšstādātāji. Un esiet sveicināts, finanšu ministru, ar gandarījumu ieklausījos jūs sacītajā. Ja un Baltijas valstis un Lietuva patiesībā bija pirmā valsts, kuras apmeklēju pēc Padomas Savienības sabrukuma. Jūs esat viena no mūsu kaimiņu valstīm un mums ir ļoti, ļoti cieša saiknes ar jums, esmu priecīgs jūs redzēt mūsu vidu un tas apliecina to, ka vēsturi var mainīt. Banku Savienība. Dragi kungs bija mūsu viesis vakar un centrālās bankas priekšsēdētājs. Mana maz, mazliet uztrauc, ja visas 28 dalībvalstis iekļausies Banku Savienībā, tad uh, citām valstīm ārpus šīs savienības būs problēmas jūsu valstī darbojas visnotaļ lielas Zviedrijas bankas, un Zviedrija ir ārpus Eirozonas, un jūs arī nesat Eirozonas dalībvalsts. Ja viena no šīm valstīm neiestāsies Banku Savienībā, vai tas neizraisīs problēmas? Iespējams, tas stabilizēs Eirozonas valstis un to bankas, taču vai tas neradīs problēmas citiem? Šāds ir mans pirmais jautājums. Šīs rekomendācijas, kas vērs uz konkrēto valsts, kā jūs tās vērtējat? Es mēģināju dažas no tām izlasīt šodien šīs rekomendācijas. Rekomendācijas manai valstī. Es ceru, ka valdība ies, ieklausās, taču neesmu pārliecināts par to. Es arī ieskatījos eh, rekomendācijās Vācijā, tur bija runa par algām, piemēram, un tā tālāk. Acīm redzot, Vācijā tas ir ļoti jutīgs jautājums. Kā jūs to vērtējat, jo īpaši Eirozonā? vai rekomendācija īstenošana tiešām notiek. Un mans pēdējais komentārs ir par depozītu garantiju schēmu. Jūs to pieminējāt. Ja ir tā, ka jūs esat gatavi pavērt šo tematu, vai jūs varētu arī pavērt jautājumu loku saistībā investoru ieguldītie garantiju schēmu? jo es esmu referents šim jautājumam un nekas tur patiesībā nevirzās priekšu, un es jau nākošu nedēļu dodos prom no parlamenta. Paldies, Ole, atbild ministrs. Es atceros mūsu sanāksmi Viļņā, kad jūs bijāt mūsu viesis, kad jūs apmeklējāt Viļņu ar saviem kolēģiem no ALDE grupas. Es domāju, tas bija ļoti vērtīgi arī diskusiju griezumā. Runājot par jūsu pirmo jautājumu par Banku Savienību To sauc par uh, uzņēmēju valsts problēmu. Šis ir viens no problemātiskiem jautājumiem, kas izskanēja diskusijās par banku um, atvesļošanās schēmu. Eh, tā šis jautājums arī tiks skatīts vienotajā uzraudzības mehānismā. Arvien būs tāda situācija, kad viena valsts ir uzņēmēji, uzņemošā valsts un cita ir izcelsmes valsts. Un katrai situācijai ir jābūt pavisam skaidram juridiskam ietveram, lai neviena valsts neciestu un neviens valsts nodokļu maksātāji neciestu. Mm, es nevēlētos komentēt Lietuvas situāciju, jo es esmu ekofin priekšsēdētājs. Protams, es te varētu vienkārši apmainīt savas lomas uz pāris sekundēm. Mēs, Lietuva, iestāsies banku savienībā, kad Lietuvā, Lietuva iesaistīsies Eirozonā. Un vienotās uzraudzības mehānisms attieksies arī uz Lietuvu un tagad es atkal runāju savā citā lomā, mēs piedalīsimies visās diskusijās par vienoto uzraudzības uh, noregulējumu mehānismu, tas ir vēl viens banku savienības pīlārs. Es domāju, mēs radīsim risinājumus. Bieži vien tie nav vienkārši, tomēr šie jautājumi parasti ir atrisinām. Tagad runājot par rekomendācijām attiecībā uz konkrēto valstu un to vērtējumu. Es jums pilnīgi piekrītu, ka bieži vien šīs rekomendācijas nav izmērāmas. Un tomēr nedrīkstam aizmirst, ka šīs rekomendācijas ir rekomendācijas, ieteikumi neatkarīgām valstīm, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Te ir ļoti svarīgs subsidiaritātes princips. Un tas ir tāds kā mājas darbs, kas ir jāpaveic katrai dalībvalstī pašai tādā veidā, kas um, ir vislabākais šīs valsts iedzīvotājiem un kas tiek par tādu uzskatīts no valdības puses. Mēs nevaram izvairīties no dažādām situācijām, taču, protams, šo rekomendāciju efektivitāte un īstenošanās praksē, tā ir tendence, saskaņā, kur nevaram gaidīt atrisinājumu jau ceturtajā semestrī, taču virzība ir pareizi runājot par ceturto investīciju kompensācijas schēmas direktīvu. Šī schēma ir ļoti saistīta, cieši saistīta ar TKS idejām, depozītu garantiju schēmas idejām. Tad mums ir jāpieņem lēmums, ko mēs tieši gribam redzēt depozītu garantijas sistēmā. Pēc tam tad uh, notikumi arī sināsies uh, līganāk. Tad mēs zināsim, kā jārīkojas. Paldies. Um. Jā, paldies, saka priekšsēdētāji. Zaļo vārdā Žans Pols, lūdzu. Eh, merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es uh, piebalsoju citiem kolēģiem. Sveicu jūs, ministrs kungs, mūsu vidū un gribu jums novēlēt tādu prezidentūru, kas, ja arī nebūtu mierīgi, būtu vismaz efektīvi. Katrā ziņā jūs esat dzirdējis arī mūsu kolēģi sacītu, un es domāju, ka, ja varētu būt dažādi eh, būt viedokli, kā tiek vērtēti temati, mēs tomēr visi vadāmies no tām pašām bažām, ka ir bloķēti vairāki temati, kad nav virzības uz priekšu, arī jūs pats sacījāt, ka jums ir nodoms brīvprātīgi virzīt lietas uz priekšu, un mēs jūs, jums esam par to pateicīgi. Šie temati nav tādi uh, nesāpīgi, tie ir pamat temati, kas ļaus labāk integrēt Eiropu. Te ir runa par banku savienību, tā mums ir svarīgi, jūs jau arī par to runājāt. Uh, runājot par krīzes atrisinājumu. Pasākumu arī par depozītu noguldu, eh, par depozītu garantiju schēmu bija runa. Te ir arī runa par visu plašo parāda savstarpējamības tematu. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo tematu, ja jau jums ir doma šo tematu virzīt. Kā jūs identificējat mm, bloķējumu, kur tad ir tā iesprūšana? Tad nav runa tikai par tehniskiem jautājumiem, tāda gan ir. Protams, ir arī problēmas ar grafiku. Vai no jūsu viedokļa ir kādi politiski jautājumi? Vai tas bloķēš, vai tā bloķēšana iestikšana notiek padomes līmenī vai attiecībās ar padomi parlamentu, ir dažādu valstu, atšķirīgās intereses, vai jūs piekrītat dažu analītiķu sacītēm, ka tieši Vācijas valdība ir galvenā bloķētāja šī, šajā būtiskajā tematā un mazliet papildinoši Žana Pola Gozēs uzdoto jautājumu, kā tad jūs rīkosieties? Jūs, protams, rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu, mēs esam šeit, lai jums palīdzētu, taču kas varētu atbloķēt šo nelabvēlīgo situāciju? Kā tad šī brīvprātīgā darbība varētu izpausties lai pavērtos jaunais darba periods, lai pavērtos jauni apvāršņi, un vai tas ir atkarīgs no vēlēšanām Vācijā, vai tātad te viss nosaka šis datums, vai tas no jūsu viedokļa, no jū, jūsu skatījumā nav svarīgs? Paldies. Yes, uh, I will try to... Jā, es centīšos atbildēt ātri. Žampol, jūs ļoti precīzi identificējāt visu šos faktorus, kas kavē progresu jūsu minētajos dosjē, sākot no finanšu transakciju nodokļa līdz eh, kompensāciju fondam, tur ir atšķirīgas intereses, atšķirīgas valstu intereses, atšķirīgas eh, intereses eh, Eiropas parlamentam, valstu valdībām, arī komisijai. Dažkārt arī iniciatīvas trūkums, citreiz pārlieku liela iniciatīva no komisijas puses Lietuvas prezidentūras uzdevumu es saskatu kompromisu veidošanā. Mēs esam kā objektīvi vidutāji. Mēs esam gatavi tikties ar cilvēkiem, apsēsties visiem pie viena galda. Es to darīšu kopā ar maniem kolēģiem, citu valstu ministriem, ar daudziem no viņiem tikos jau iepriekš. Uh, arī parlamenta deputātiem. Mēs jau tikāmies iepriekš. Es neredzu nekādu problēmu tikties ar pārējiem nākotnē. Es domāju, ka šajās diskusijās mēs varēsim eh, konkretizēt, kuri tieši ir tie galvenie šķēršļi progresam. Dažkārt laika grafiku diktē politiskais cikls, bet es saprotu, ka Kā politiķi jūs zināt, ka katrā valstī arī politiskais kalendārs eh, dažkārt ietekmē procesus, bet es domāju, ka daudzos gadījumos, nu, protams, ka ne visos gadījumos, bet daudzos gadījumos mēs varēsim būt pietiekam sekmīgi. Paldies! Goja grupas vārdā Jurgens Klints. Paldies, Šeron! Arī manas politiskās grupas vārdā sveicu jūs šeit. Jūs esat uzņēmušies ļoti ambiciozu programmu. Es vēlu jums eh, izdošanos. Un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, var, lielāko daļu no uzņemtām lietām pabeigtu vēl līdz sasaukuma beigām. Ja es pareizi sapratu, jūs vienu jautājumu jau atbildējāt no tiem, ko taisu uzdot. Uh, maksājumu kontu direktīvu. Jūs eh, teicat, ka vēlaties uz to iekļaut savās darba kārtībā. Es esmu eh, referents un jau vērsos pie jums. Un eh, man tiešām prieks, ka jūs to redzat kā vienu no prioritātēm. Mēs arī darīsim visu iespējamo, lai virzītu to ātru uz priekšu. Mums šodien bija pirmā uzklausīšana. Un lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk arī pabeigt šo lietu. Vēl viena piezīme. Vēlētos papildināt, un esmu pats no Vācijas, tāpēc vēlos paturpināt Ole Šmiti jautāto, kā valstis rīkojas ar šīm valstu ieteikumiem. Vācijā saņē, Vācija saņēma pagājušajā gadā ļoti skaidrus ieteikumus. Man pašam žēl, ka Vācijā tas netiek īstenot, jo uh, Tur daudz kas varētu palīdzēt krīzi pārvarēt. Jūs teicat, ka tie ir tikai tādi ieteikumi, komentāri, jāņem vērā valstu suverenitāte, jāievēro subsidiaritātes princips. Nu, oficiāli, protams, tas viss atbilst patiesībai, bet deficīta valstīm savukārt uh, iejaukšanās suverenitātē ir ļoti liela, un tieši šī nevienlīdzība, manuprāt, kas aizvien pieauga Eiropas Savienībā, un šī miedarbība Eiropas Savienības iekšienē, nu, tur es gribētu redzēt, presakot, dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Paldies! Paldies, Jurgen! Diemžēl vācu mums e, valoda nav darba valoda, tā kā es pāriešu uz angļu valodu. Maksājuma konta direktīva, kā man saka, virzīsies uz priekšu komisija jau prezentējusi ir, kas viņiem ir par šo jautājumu, bet mums jāpanāk eh, padomē vienota nostāja. Pirmā darba grupa eh, ekspertu līmenī paredzēta jau septembrī. Es uzskatu, ka pastāv visas iespējas sasniegt rezultātu. Jūsu jautājums par valstu ieteikumiem, protams, ir Ļoti svarīgs jautājums. Bet šīs, šie ieteikumi pirms gadu bija ļoti abstrakti. Šobrīd mums ir pieejami citi instrumenti. Mums ir makroekonomika un nelīdzsvarotības procedūru. Rudenī būs sociāla ekonomisko indikātoru mērījumi. Tās ir iniciatīvas, par kurām neviens īsti nezina, vai tās darbosies kā plānots, jo tas prasa daudz darba, spēku bet es domāju, ka varbūt mēs nevirzamies uz priekšu tik strauji, bet tomēr virzamies uz to, lai padarītu šīs eh, valsts rekomendācijas vai ieteikums precīzākas, skaidrākas, skaitliski izteikt daudzas lietas, nevis runāt eh, par idejām, kā uh, teorētiski organizēt pensiju sistēmas vai veikt grozījumus darba likumdošanā. Es ceru, ka mēs varēsim eh, panākt progresu šajā lietā. Bet, eh, ko es varu arī apsolīt, eh, mēs ļoti rūpīgi strādāsim pie tā, lai tas nepalielinātu administratīvo slogu līdz tādam nesaprātīgam līmenim, tā es teiktu tās procedūras, kas jau ir paredzētas, tās ir saulaicīgi jāpielāgo, lai tās neturpinātos paralēli daudzos formātos. Un rudenī, oktobrī, novembrī visdrīzāk mēs tad redzēsim, kā eksante izvērtēšana budžetiem notiek. Nu, un tad mums būs daudz vielas pārdomām, kā uzlabot šo Eiropas pusgadu darbu arī turpmāk. Paldies! Paldies, saka priekšsarētāji Marijana Taisina tālāk. Paldies, ministra kungs, ka ieradāties pie mums Eiropas parlamentā un mūsu komitejā. Novēlam jums sekmes, jūs prezidentūra. Un uh, mēs atzinīgi vērtējam to, ka jūs meklējat sadarbības iespējas, un tik tiešām uh, labi, ka mēs varam virzīties uz lielāku sadarbību, tad mums arī izdosies uzsāktais. Sākumā jūs runājat par vēlmi sasniegt rezultātus, par banku savienību. Uh, uzskatu arī, ka šī dosie tuvāko sešu mēnešu laikā arī pavirzīsies uz priekšu. Es zinu, ka jūs daudz strādāsiet pie šī jautājuma. Vēlos uzdot jautājumu par vienotu uzraudzības mehānismu. Tas ir arī mūsu darba kārtībā balsošanai iekļauts septembrī. Vai jūs varat pāris vārdus pateikt, vai Eh, tas ir saprātīgs laika brīdis, kad šo balsojumu organizēt, vai tas saskan ar padomis darbu. Un eh, tālāk arī vienotais eh, noregulējuma mehānisms, kur mums būs uzklausīšana rītdien, kur ir komisāra Barņē. Dažu dalību valsts saka, ka tas prasīs izmaiņas līgumā un tur varētu būt problēmas atsevišķās valstīs. Kāds ir Lietuvas prezidentūras viedoklis? Vai jūs arī uzskatāt, ka ir vajadzīgs vai e, grozījums līgumā? Un tālāk par nodokļu jautājumu. Jūs teicāt, ka koncentrēsieties uz krāpniecību e, un e, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tad es lasu jūsu programmā, ka attiecībā uz kopējo konsolidēto uzņēmumu eh, nodokļu bāzi, jūs turpināsiet diskusijas, vai tās ir tādas eh, tehniskākas lietas paredzētas, kur varbūt eh, būs grūti bija nonākt pie gala lēmuma, jeb tās ir konkrēts dalību valsts, kas kavē šo progresu. Un ir svarīgi eh, fiskālajā eh, jautājumā panākt, eh, panākt progresu. Mums, acīm redzot, ir jāieslēdz no jauna chronometrs, jo diez vai Marijāna runāja tiešām 8 minūtes. Jā, paldies, saka ministrs. Vienotais uzraudzības mehānisms ir ļoti svarīgs. Un personīgi man un arī padomē noteikti svarīgi būtu, lai jūs balsot pēc iespējas ātrāk, jo ir skaidrs, ka Vācija jau ir lēmusi par labu šim mehānismam. Problēma ir tā, ka tas stāsies spēkā gadu pēc publicēšanas Eiropas uh, oficiālajā vēstnesī, Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Līdz ar to, jo uh, vēlāk jūs nobalsosiet, jo vēlāk tas stāsies spēkā. Šobrīd izskatās, kas varētu būt septembris, oktobrs 2014. gadā. Ja ļausiet man ieteikt, balsojiet pēc iespējas ātrāk. Es nevaru ierosināt izmaiņas Eiropas parlamentu balsošanā. Uh, Tas nav manos spēkos, bet es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Tālāk vienotais noregulēja mehānisms. Komisārs Barņē sacīja, ka savu priekšlikumu viņš iesniegs rītdien, un ka tie būs saskaņā ar pašreizējo līgumu Un es uzskatu, ka mums ir jāstrādā pašreizējā līguma robežās, cik vien tas ir iespējams, to mēs arī godīgi darīsim. Es vēl neesmu redzējis pašu priekšlikumu, mēs ļoti rūpīgi iepazīsimies ar to un sāksim darbu pie tā praktiski nekavējoties. Pēdējais jūsu jautājums bija par kopējo konsolidēto uzņēmumu nodokļu bāzi. Es domāju, ka šis dosjē liktens, kas jau tiek izskatīts, man liekas, kāds desmit gadus. I, nu, un tā liktenis ir sarežģīts. Cik man zināms, e, šobrīd ir vēlme atdalīt dažus elementus, lai mēģinātu varbūt atdalīt tos visstrīdīgākos jautājumus un virzīties uz priekšu, uh, ar tiem elementiem, eh, par kuriem visi vai gandrīz visi spēja vienoties, bet to es saucu drīzāk par tehnisku darbu un nodokļu jomā, tīpaši tiešo nodokļu jomā kurā nav harmonizācija Eiropas mērogā. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jāuzklausa visi, nepieciešama vienprātība šajā jautājumā starp ministriem, starp valdībām un, protams, arī politiskais atbalsts no Eiropas parlamenta. Līdz ar to mēs eh, noteikti dosimies šajā virzienā, skatīsimies, ko varam sasniegt. Paldies, eh, ministra kungs. Jūs, protams, eh, saņemsiet no Eiropas parlamenta atbalsta par šo nodokļa jautājumu. Es biju referente šim ziņojumam pirms pieciem gadiem. Tas bija ļoti sarežģīts jautājums. Es prasīja Adolfo uh, papildus informāciju. Viņš teica, es zinu, ko jūs gribat, atsūtīt man 2000 lapas puses. Tā kā mēs šobrīd jau labi esam pastrādājuši par šo laiku pie šiem jautājumiem par vienotu uzraudzības mehānismu. Protams, mēs balsosim eh, tikko būs eh, saņemts pozitīvā atbildē no ECB par atbildības jautājumu, jo tas ir nepieciešams dalību valstu drošībai, nacionālajiem parlamentiem un visiem citiem, lai viņi arī saprast, kas notiek Eiropas līmenī. Tālāk Eiropas tautas partijas vārdā Likvāts kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, arī es runāšu savā dzimtajā valodā, grieķu valodā. Ar īpašu interesi uzklausīju jūsu priekšlikums un arī jūsu kolēģiem sniegtās atbildes. Vēlos pieminēt uh, Eiropas ekonomikas un uh, attīstības eh, līdzekļu piešķiršanas problēmu saskaņā ar Eiropas komisijas priešlikumu. Uh, Um, aplēsmus uh, vajadzīga, būs vajadzīga milzīga summa. Turklāt ir paredzēts izveidot jaunu attīstības mm, fondu, kas veicinās ieguldījums gan uh, privātām personām, gan uh, citiem Eiropas ekonomika. Vēlos uzzināt, cik svarīgs ir šis temats Lietuvas uh, prezidentūrā, vai uzskata to par savu prioritāti, vai šo priekšlikumu, kā tu vērtē šo priekšlikumu, vai zināt, kā tirgus reaģē uz padoms priekšlikumu, jo ir ļoti svarīgi mums sniegt eh, ieguldītājiem gan praktiskos instrumentus, gan arī cerību, ka tiks eh, rasta izēja no strupceļa un iespēja ieguldīt ilgtermiņa Uh, projektos. Paldies! Thank you very much. Paldies par šo jautājumu. O, par šiem pāris jautājumiem, jo, protams, tas ir ļoti daudzpusīgs jautājums kā tāds. Finansējuma avoti, protams, ir svarīgi, bet tie vieni paši problēmu nespēja atrisināt, ir nepieciešami instrumenti. Un kā jau Jūs pareizi no, nu, pieminējāt, ir nepieciešams arī atbilstošais investīcija kli, klimats. Manā valstī un mūsu kaimiņu valstī Latvijā viena no metodēm, kā uzlabot investīciju klimatu, ir pievienošanās eirozonai. Un tas ir reāls pasākums, lai uzlabotu investīciju klimatu privāto līdzekļu ieplūšanai. Kad runājam par valsts līdzekļu piesaistīšanu, tad, protams, valstu budžeti arī ir svarīgs finansējuma avots, bet šie līdzekļi ir jālieto ļoti prātīgi. Pavisam nesen Komisija un Eiropas Investīciju banka piedāvā jaunu iniciatīvu, kas tika apspriest arī ECOFIN sēdē šodien. Iespējams, ka šie jautājumi tiks iekļauti arī neformālā ECOFIN darba kārtībā, kas notiks Viļņā. Un es gribētu aici, uzaicināt Šāronu un arī jūsu komitejas deputāts piedalīties šajā svarīgajā sanāksmē. Tā ir ļoti laba tradīcija, ka Eiropas parlamenta uh, locekļi divas reizes gadā piedalās neformālajās ekofin sanāksmēs. Mm, es domāju, ka tādējādi jūs varētu dot būtisku kvalitatīvu pienesumu šīm diskusijām. Vēl viens finansējuma avots ir Eiropas budžets, un tas nozīmē daudzgadu finanšu schēmu. Tā ir svarīga problēma, kas būtu jāatrisina vēl līdz 1. janvārim. Es esmu atbildīgs arī par reģionālo politiku un kohēzijas politiku, un es novembrī uh, uzņemšu ministrus, kur ir atbildīgi par šo līdzekļu izmantošanu. Varbūt tas gluži nav jautājums, kas interesē ekonu komiteju, bet varbūt jūs varat padomāt par iespēju atbraukt uz Viļņu vēlreiz, lai piedalītos diskusijās par to, kā Eiropas struktūra fondu līdzekļus varētu izmantot daudz efektīvāk, ne tikai ar dotācijām, bet arī realizējot finanšu inženieriju, izstrādājot jaunas schēmas, lai to pašu naudu izmantotu ar daudz lielāku atdevi. Bez tām arī finansēšana no ārpus banku sektora – Tā ir ļoti interesanta iniciatīva, un mēs gaidām komisijas priekšlikums šajā jautājumā. Tā ir viena no Eiropas ekonomikas problēmām, ka uh, mūsu ekonomiku, tas ir gandrīz 80% apmērā, finansē bankas. Tas ir Savādāk nekā Amerikā, kur tikai 20 līdz 25% ekonomikas tiek finansēts no bankām, bet pārējo ekonomiku finansē um, dažādi investīciju fondi finan ar, un citi finanšu instrumenti. Es domāju, ka tā ir joma, kurā vēl daudz ko varam pilnveidot. Es būtu ļoti priecīgs apspriest šīs idejas arī ar jums, ne tikai ekofinu kontekstā. Priekšsēdētāji, paldies, un tagad sociāls demokrātu vārdā Pīters Simons lūdzu. Jā, paldies, ministra kungs, par jūsu paskaidrojumiem, par eh, Lietuvas prezidentūras darba programmu nākamajos mēnešos, un man tiešām ir prieks dzirdēt ka pirms pusotra gada šo manu ziņojumu eh, apstiprināja plenārsēdē un jūs esat gatavi eh, pievērst tam lielu uzmanību. Mēs zinām, ka laiks ir ierobežots un resursi ir ierobežot visām iesaistītēm pusēm un zinām arī, ka pozīcijas mums diezgan tālu vienam no otru. Bet es redzu, ka jūsu prezidentūrā ir šis loks, teiksim tā, šī iespēja pabeigt šo uzsākto dosjē. Noregulējumu un restruktūrēšanas mehānisms un ieguldījumu nodrošinājums ar, ar otru. Un es pilnībā piekrītu jums, ja jūs sakat, ka šīs, šie dosjē ir jāskata vienoti. Es saprotu, ka šīs ir lietas, kuras nevar nodalīt. Tāpēc uh, abās sarunās, abu sarunu tematos, kaut arī tie, mūsuprāt, ir divi atšķirīgi fondi, tomēr sarunas varētu būt vienotas. Pārējās lietās gan sarunas jāved atšķirīgi. Jautājums tad ir tāds, ja, ja jūs sakat, ka paralēli varbūt sarunas par abiem e, jautājumiem jārisina, kā jūs to domājat? Vienota trialogu procedūra, jeb atšķirīgas trialoga procedūras neatkarīgi no šī noteiktā sliekšņa. Es domāju, ka mums ir labas iespējas šīs, šos dosie pabeigt vēl jūsu prezidentūras ietvaros, ja mēs tiešām varam to sākt jau septembrī. Jā, Pīter, dankišķin. Paldies, Pīter, par šo jautājumu, bet es atbildēšu angliski. Jums ir pilnīga taisnība, ka BRD un DGS jautājumi ir cieši saistīti. Tas ir ne tikai fondu apjomu dēļ, bet ir vairākas tehniskās detaļas. Un es atvainojos, bet es tiešām negribētu iedziļināties detaļās, jo ir daudz labāk, ja katrs dara savu darbu. Ir trialogu formāts, kur mēs varam runāt par alternatīvām, par dažādiem risinājumiem un izvēlēties labāko, bet politiski, kā jau es eh, minēju savā uzrunā nu pat, mēs sākam BRD tie dialogu rīt. Protams, depozītu garantiju schēma ir ar to tieši saistīta. Un tā ir BRD viena no pamat lietām. Un depozītu garantijas schēma par to tiek plānots balsot oktobra pašā sākumā. Tas būs tik līdz mēs varēsim atrast uh, attiecīgu vietu mūsu darba programmā, un mums būs sākotnējās idejas, ko darīt ar um, BRD, un, protams, būs cilvēki, kas to koordinēs no mūsu puses. Tātad eh, es eh, aicināšu arī jūs aktīvi sadarboties eh, jautājumā par banku sanācijas direktīvu un depozītu garantijas schēmu. Priekšsēdētāji, paldies! Tātad tie bija pēdējie jautājumi, ja nu vien kādam nav absolūti degoša vēlme uzdot vēl kādu jautājumu. Nu, ja nē, tad paldies, esam pabeiguši nedaudz priekšlaicīgi. Ar prieku gaidīsim jūs atkal pie mums, ministra kungs, kad jūs varēsiet pastāstīt, kā jums ir veicies strādājot pie visiem šiem likumdošanas aktu projektiem, par kuriem nu pat tik skaisti runājāt. Paldies! The... Uh, Tātad gribu atgādināt, ka nākamā sanāksme ir paredzēta 5. septembrī, pulkstens 9. Paldies! And have a good holiday! Novēl visiem jauku atvaļinājumu!